Queridos compañeros y compañeras, me toca presidir. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, vēlētos atklāt sēdi. Mm, pirmie punkti, un pēc tam došu vārdu Rubiga kungam, jo viņš eh, vadīs sanāksmi jauniem uzņēmējiem. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības apstiprināšana, vai ir kādas piebildes no jūsu puses? Ja piebilžu nav, tad uzreiz otrais punkts. Priekšsēžu paziņojumi, kā vienmēr valodu režīms. Tas ir parastās mūsu komitejas valodas. Un Eh, mūsu sēdi tiek arī tīmeklī pārraidīt, straumēt. Un tad gribētu sveikt arī apmeklētāju grupu no Vācijas, no Vācijas jauniešu padomas, sirsnīgi sveicam, priecājamies, ka esat šeit. Jums būs iespēja eh, dzirdēt mūsu uzklausīšanu par Erasmus programmu jauniem uzņēmējiem. Ļoti jauka, ka jūs esat tieši uz šādu e, jautājumu apskatīšanu ieradušies mūsu komitejā. Un tagad vārds Rībiga kungam. Lūdzu, uzklausīšanu. Lūdzu. Jā, sirsnīgs paldies, priekšsēdus kundze. Laika mums visiem ir liels prieks, ka mēs varam šodien sarīkot šo uzklausīšanu par Erasmus jauniem uzņēmējiem mums parlamentā, īpaši ņemot vērā eh, augsto jauniešu bezdarba līmeni. Eh, tā ir <clears throat> mums augsta prioritāte. Kā pilotu projekts tas tika iniciēts 2008. gadā no mūsu komitejas puses. Projekts darbojas ļoti veiksmīgi, gribētu pateikties arī kolēģim Pitellam, uh, kurš ir ļoti aktīvi līdzdarbojies un arī ļoti priecājos šeit sveikt savu kolēģi Kreutzmanu, kurš kā itre komitejas referents ir arī um, gādājis par šo programmu un došu viņam uzreiz vārdu lūdzu. Paldies priekšsēd. Dargie kolēģi, godātie Eiropas parlamenta apmeklētāji. Sirsnīgs paldies par budžeta komitejas uzaicinājumu uz šo sanāksmu un ar prieku jums pastāstīšu šo to par šo programmu Erasmus eh, jauniem uzņēmējiem, kas ir eh, svarīgi arī kosmosa sakarā. Kosma ir saīsinājums, akronīms angļu valodā Competitiveness for Small Medium Sized Enterprises, tātad konkurētspējas uzlabošana maziem vidiem uzņēmumiem. 20. jūnijā trialogā ir panākta e, vienošanās e, e, ar padomi, un tas man iepriecina tādēļ, ka šī ir ļoti svarīga programma, īpaši mazo video uzņēmumu stiprināšanai, un vēl vairāk tas ir svarīgi krīzes apstākļos, un līdz pat vienai trešdaļai cilvēku ir bezdarbu, līdz ar to mazo video uzņēmumu loma ir nenovērtējama. Un Kosme ir pirmā un vienīgā šāda uh, programma uh, ar konkrētiem finansējuma pasākumiem, birokrātijas mazināšanu, tirgus pieejas uzlabošanu un uzņēmības veicināšanu. No ES budžeta 2014. 2020. gada programmas ir 2,03 miljārdi paredzēti kosmes programmai, uh, Sākumā komisija bija paredzējusi 2,3, tātad nevis 0,03 miljārdi, paredzēta 2,3, taču, diemžēl, ietaupījumi šeit tikt veikti eh, nevietā. Jūs jau visi zinat šīs diskusijas ar padomu, un no tā cieta arī programmas kosme finansējums. Svarīgs pasākums zem virsraksta uzņēmības veicināšana ir, citēju, mobilitātes programmas jauniem uzņēmējiem, lai uzņēmību um, prasmes, zināšanas attīstītu, kā arī zināšanas tehnoloģijas un uzņēmuma vadības spējas. Ar to ir domāts Erasmus programma jauniem uzņēmējiem, bet komisija e, ir pieprasījusi vispārīgi finansējumu, lai būtu elastīgāk nākamajiem septiņiem gadiem, kas attiec piemēram uz programmas nosaukumu. Taču komisija mums ir apsolījusi, ka Eh, Erasmus programma jauniem uzņēmējiem noteikti tiks turpināt, vai vismaz šīs programmas saturs kā tāds. Es priecājos, ka pilotu projekts līdz ar to ir guvis tiesisku pamatu un varēs tikt īstenots vēl septiņas gadus. Erasmus jauniem uzņēmējiem sākās 2009. gadā, kolēģis Ribīgs to pieminēja, un izrādījās ļoti veiksmīga programma, Līdz 2012. gada septembrim vairāk nekā 2400 eh, jaunu uzņēmēju pieteikumi ir saņemti un apstiprināti. Um, un tiešām eh, tā ir situācija, no kuras iegūst visi. Un konkrēti kosme tekstā, es citēju, ir pasākumi uh, eh, uh, jauno uzņēmumu, uzņēmēju mobilitātes veicināšanai. Un uh, Eh, tieši šo formulējumu, eh, šī formulējuma autors ir mans kolēģis, cienējamais kolēģis Ribigs, taču šeit ir tāds formulējums, ka var, un mēs būtu labprāt uzlikuši, eh, mēs būtu labprāt šo formulējumu izvēlējušies tādu saistošāku, taču komisija vēlējās lielāku elastību, un tāpēc mēs šādu formulējumu, ka var veicināt, izvēlējamies. Um, kosmas daļa ir arī Erasmus ar jauniem uzņēmējiem, tas ir 2,5% no šiem e, 2,03 miljardiem, tātad apmēram 51 miljonus eiro. Taču šīs asinījums ir indikatīvs, komisija var arī piešķirt vairāk līdzekļus, ja tā vēlēsies. Taču, ja e, palielinājums būs vairāk pār 5% no kopbudžeta, tātad vairāk nekā 102 miljoni. Tas ir jādara deleģētā tiesība aktu veidā, līdz ar to Eiropas parlaments var uzlikt vēl veto. Taču, e, ņemot vērā līdzekļu trūkumu, e, es nedomāju, ka pastāv liela iespēja, ka tas varētu noteikt. E, mums, kā parlamentam, ir ikgadējā budžeta procedūrā jāizmanto savas iespējas, lai tiešām tiktu izmantotas iespējas un līdzekļi nepietrūkst šai programmai, īpaši šādā laikā, kad ir jaunieši bezdarbs ļoti uh, augstā līmenī. Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi jauniešiem šodien dot iespējas, īpaši arī patstāvīgam darbam. Mēs bieži salīdzinām sevi ar ASV. Un patiesībā daudzās dalībvalstīs, tā skaitā pat arī Vācijā, mēs stipri no viņiem atpaliekam. Mēs vienmēr sakam, ka Eiropas Savienība ir mazliet pa daudz attālināta no cilvēkiem. Šeit, lūk, ir iespēja pietuvināties cilvēkiem tieši ar šādām atbalsta programmām, jo tās cilvēkiem paliek prātā, e, tās parāda Eiropas Savienības pozitīvos aspektus. Tādēļ kolēģi Ribīgi un visi budžeta komitejas kolēģi vēlas jūs tiešām aicināt uh, katru gadu gādāt par to, lai programmas finansējums netiktu mazināts nekādā ziņā, bet varbūt pat drīzāk palielināts. Paldies! Paldies kolēģim Krētsmanam. Es atgādināšu, ka šī sanāksme ir publiska un e, tiek tieši pārraidīta tīmeklī. Tādēļ lūkšu runātājs uzstāties dzimtajā valodā, ja iespējams ir arī dosie AI programma, kas ir izlikta zālē. Un līdz ar to stādīšu priekšā mūsu pirmo viesu Kristiānu Vainbergeru. Eh, Eiropas komisijas eh, uzņēmē darbības eh, vecākais konsultants uzņēmē darbības ģenerāla direktorātā. Kristians Vainbergers bija viens no Eiropas komisijas augstākajiem pārstāvjiem, kas ar šo programmu strādā un vienmēr ir atbalstījis parlamentu šajā darbā, tad, tad sirsnīgs paldies tev, Kristiāna, par to un lūkšu tev tagad uzstāties. Paldies priekšsien. <clears throat> Man ir liels gods būt šeit Eiropas parlamentā un jums uh, ziņot par to, kā ir virzies projekts pēc eh, pieciem gadiem, kopš uh, pirmais pilotprojekts tika uzsākts, par to, kā to programmā ir veicies. Uh, kosmē ir finanšu, eh, tā sakot, pamats, un mums ir arī finanšu pam, eh, eh, ir arī vēl mazā, tad juridiskais pamats, tas ir mazā biznesa likums, Small Business Act, um, un es esmu diezgan priecīgs, ka viceprezidents Tajānī, kad viņš tika iecelts amatā, īsi pēc tam jau viņš ieradās Strasbūrā, lai paustu savu atbalstu šai programmai. Jau programmas sākumā viņš joprojām ir programmas atbalstītājs ļoti noteikts. Jo, kā jūs teicāt, tā ir programma ar ļoti konkrētu labumu Eiropas pilsoņiem, un tieši uz ko tādu mums vajadzētu tiekties arī biežāk nākotnē. Īsi pieminēšu dažus jautājumus programmas kontekstā. Vispirms stādīšu jums priekšā programmas darbības veidu, tad būs viens slaids par programmas mērķiem, rezultātiem un tad arī secinājumu un nākotnes soļi. Kā darbojas programma? Tās mērķis ir um, veicināt pieredzes apmaiņu, mācīties, tīkloties ar jauniem uzņēmējiem eh, tādā veidā, ka šie uzņēmēji pavada eh, laiku viesojoties pie pieredzējušāk cits valsts mazā video uzņēmēji. Eh, tas var būt laika periods no 1 līdz 6 mēnešiem, un atšķirībā no Erasmus studentu programmas, kuru jūs visi varbūt ziniet, šī nav asimetriska apmaiņa, kur jūs kā eh, students doties uz universitātes, vai šī ir simetriska apmaiņa, tātad augsta līmeņa situācija, jaunais uzņēmējs un uh, uzņēmējs pie kā viņš viesojas, uh, ir 5 stundas uh, uh, nedēļā vismaz jāpavada kopā šiem diviem uzņēmējiem, lai būtu tiešām reāls iegums no šīs programmas, un šeit ir arī jaunie uzņēmēji, kas mums varēs pastāstīt par to, kā tas darbojās viņu gadījumā, kāda viņa pieredze to. Uh, Tad mērķis ir, lai būtu vairāk veselīgu uzņēmumu, jauno uzņēmumu projektu. Tātad, lai jaunie uzņēmēji varētu, uzņēmumi varētu darboties veiksmīgāk. Nevis tikai man ir ideja, izmēģināšu kā nu ies, bet uh, pārspriest šo biznesa plānu ar pieredzējušu kolēģi citā valstī, lai eh, šīs jauno uzņēmumu bankrotu skaits varētu visā Eiropā, kas ir diezgan augsts, joprojām tikt samazināts. Otrs ir iegūms arī uzņēmējiem pieredzējušiem, pie kuriem jaunie uzņēmēji e, viesojās novatorisma ziņā, inovāciju ziņā, jo e, jaunais uzņēmējs ienes jaunas idejas šim pieredzējušam kolēģim, kas var palīdzēt viņam um, iegūt jaunus tirgus. Tātad kopumā mērķis ir veicināt, uzlabot konkurētspēju. Nākamais slaids parāda, kā tas darbojās. Tātad uzņēmēji veic savstarpējo apmaiņu bet mums ir vairākas starpnieku organizācijas Eiropā, pat laban 150 apmēram, kuras organizē šos, šīs apmaiņas. Vēl detalizētāk pastāstīšu par to, kā viņi strādā, bet nākamā slaidā ir daži no galveniem ieguvumiem. Jaunais uzņēmējs e, saņems e, pieredzi Eh, padomas no pieredzējušā uzņēmēja, eh, viņš iegūst startautiskos kontaktus, zināšanas par tirgu, taču vissvarīgākais ir arī viņa biznesa attīstība. Un pieredzējušam uzņēmējam, kas um, uzņem viesos, jaunu uzņēmēju varbūt nav tik acīm redzam ieguvumu, jo viņi, bet arī viņi var stiprināt savu zināšanas par startautiskiem tirgiem, palīdzēt kādam jaunam uzņēmējam eh, iegūt gūt pieredzi tirgumu, un viņam ir pie arī biznesa partnerību izveidot. Mm, lielākā daļā šo kontaktu izveidojas patiesībā pēc apmaiņas programmas. Un tagad, kā tas darbojas? Soli pa solim. Pirmais solis ir pieteikums no jauna uzņēmēja. Šajā gadījumā ir jauns uzņēmums. Mēs no Spānijas un pieredzējis uzņēmējs Vācijā. Viņi uh, abi iesniedz pieteikumus, uh, starpnieku organizācija um, pārbauda pieteikumus, ja prasības ir izpildīts, un visstingrākā prasība ir nopietna interesētības sākt uzņēmējdarbību. Eh, nevar būt tā, ka nu, man nav darba un es uh, apsveru iespēju kļūt par uzņēmēju. Nē, tas ir nopietnam uh, Eh, uzņēmējam, kurš eh, vēl sāk biznesu vai ir sācis nesen jau uzņēmēju darbību, nākamais solis. Partner meklēšana šajā katalogā. Tieši šeit katalogā viņi var paši meklēt uzņēmējs valstī, kas viņiem interesē, un starpnieku organizācijas var šādu kā rekrutēšanas darbu veikt eh, caur saviem kontaktiem ar starpnieku organizācijiem, eh, bet arī automātiski šī partneru piemeklēšana notiek ik pēc divām nedēļām. Jums izmet šos iespējamos partnerus eh, programmā automātiski. Trešais solis ir līgums slēgšana. Jāvienojas par uh, mērķiem, viesošanās ilgumu, e, kas tieši notiks, kamēr jūs viesosties pie šī uzņēmēja. Ceturtais solis tad ir viesošanās no 1 līdz 6 mēnešiem e, ārvalstu uzņēmumā. Tiek sniegts atbalsts arī spāņu uzņēmējiem, kad viņš atrodas Vācijā. Jūs redziet šeit kartē, ka viņa ir Vācijā un Vācu starpnieku organizācija viņai sniegs atbalstu, ja būs grūtības. Un piektais solis ir atgriezeniskā saite. Uzņēmēji atbild jautājums par to, kā viņiem ir veicies, kā programma var uzlabot, un jaunie uzņēmēji arī saņem nelielu maksājumu, mm, lai sektu viņu ceļa un uzturēšanās izdevumus, eh, šī summa var eh, atšķirties atkarībā no valsts no 550 līdz 1100 eirām mēnesī uzturēšanās laikā kopsavilkumā. Galvenie spēlētāji ir abi uzņēmēji, tad mums ir starpnieku organizācija, tas ļoti svarīgi, un tad mums ir arī šeit viens tāds starpnieku organizācijas pārstāvs, kas jūs uh, padalīsies pieredzē. Eiropas līmenī ir atbalsta birojas, kas koordinē administratīvo darbu un arī viņi mums sniegs prezentāciju pat laban šo funkciju veids Eurochambers. Un Eiropas komisija veids to tādu vispārēju koordināciju un finanšu pārvaldību. Tātad četri stoļi, soļi galvenie. Pirmais ir pieteikums tiešsaitē, otrais ir partneru sameklēšana, trešais ir līgums un sagatavošanās, un ceturtais ir pata viesošanās. E, kādi ir sagaidāmie rezultāti? Ir daudz ieguvumu iespējami no programmas. Pirmkārt, operatīvā līmenī mūsu esošais budžets ļaus uh, notikt apmēram 5 līdz 700 apmaiņām gadā, un sākumā pilota fāzē mums bija problēmas eh, programmu tā īsti iedarbināt, taču tagad mēs jau esam ieskrējienu veikuši un programma darbojas labāk. Mēs gribam, protams, veicināt uzņēmumu rašanos, veidošanos, stiprināšanu un pieredze rādījusi, ka apmēram 20% vairāk uzņēmumu tiek izveidot šādā veidā. Turklāt mēs gribam uzlabot uzņēmumu kvalitāti un ir parādīts, ka uzņēmēji būs daudz pašapzinīgāki, viņi drošāk jutīsies pēc piedalīšanās šādos programmās, uzsākot savu uzņēmumu. Apmēram 50% arī pēc viesošanās saglabā kontakts, eh, un 25% eh, veids startautisku uzņēmēju darbību, pēcdalības programmā mēs gribam dot pienesumu arī jaunu darbietu radīšanā. Mēs zinām, ka 4,1 miljonu jaunu darbvietu gadā tiek radīt jaunos uzņēmumos, tieši tāpēc ir vajadzīgi daudz jaunu uzņēmumu, tie rada darbvietas. Un, protams, mēs gribam arī vairāk novatorisma esošos uzņēmumus, mēs zinām, ka vairāk nekā 50% pieredzējuši uzņēmēji, kas ir pie sevis viesos uzņēmuši, kādi jauni uzņēmēji, e, saka, ka e, viņu um, ieguvums, viņai arī patiesībā ir ieguvuši no šīs apmaiņas. Pēc pieciem gadiem um, tātad pētījums tiek tūp, kā, kāda ir bijuši rezultāti, taču uh, sākotnējā pētījuma, ko ir veikts konsultants pēc gada, pēc pirmā izvērtējuma parādīja, ka potenciāls ir ļoti labs un šeit uh, mazāk nekā 10 tūkstoši eiro pa katru jaunu darbietu, kas izveidot, tiek iztērēta, tad ļoti efektīva programma patiesībā, arī efektīvi tērēt līdzekļi. Paraudzīsimies uz rezultātiem. Es nerunāšu gari, jūs pēc tam varēsiet paši šos slaidus, šīs tabulas apskatīt. Līdz šim ir apmēram 7000 uzņēmēji piedalījušies, apmēram 15% ir noraidīti, tātad ir uh, pieteicēji, kas neatbilst pieteikšanās kritērijiem, pārējie veiksmīgi atbilst kritērijiem. Tātad šo pieteikumu tiešsaitē aizpildu. Um, ehm, jūs redzat šeit, ka arī ir veiksmīgi pabeigti projekti, arvien straujāk pieaugušies pavieto projektu skaits. Tagad ir apmēram vairāk nekā 1400 pabeigts. Tad, um, ap 1800 uzņēmēji veiksmīgi piedalījušies, vienmēr ir divi, kas piedalās katrā projektā, un lūk vēl oranžā līkne, kas parāda pašreiz notiekošos projekts, pašlaban tie ir 280 apmēram. Mēs saņemam katru nedēļu apmēram 50 līdz 70 reģistrācijas no dažādām valstīm. Mēs arī vēlamies strādāt dažādās valstīs, un šis attēls parāda tādu diezgan nevienlīdzīgu sadalījumu. Ļoti liela interesētība ir apmaiņai ar apvienoto karalisti, droši vien tas ir saistīts ar valodu. Uh, lielākā daļa jaunu uzņēmēju vēlas dot uz apvienoto karalisti, <clears throat> un arī apvienotā karalistē ir liela ieinteresētība uh, eh, aicināt ciemos uzņēmējus. Otra, uh, otrā vietā ir Vācija, un tad Francija, Itālija, Spānija, Nīderlanda, Zviedrija, Beļģija, Austrija vēl ir samērā populāras valstis. Dažām no, no mazākām valstīm nav um, laba pārstāvniecība, diemžēl. Nākamajā slaidā jūs redzat arī lielas atšķirības attiecībā uz starpnieku organizāciju efektivitāti, kas veic šo partneru piemeklēšanu. Trīs ir visefektīvākās, mēs redzam, tas mums eh, dara bažīgus, Protams, vajadzētu rūpēties par to, lai viss darbotos veiksmīgi. Daudzas uzņēmē darbību nozars šeit ir iesaistīts, es neieslīgšu detaļās, bet pakalpojums jomā ir tāda <clears throat> ļoti <clears throat> intensīva sadarbība, tāda nu ir realitāte. <clears throat> Jaunie uzņēmēji, kuriem ir jau zinām profesionāla pieredze, tas nebūtu nav slikti, jo mēs negribam, lai universitātes studenti būtu vairākumā. Vairāk nekā 50% ir jau vairāk nekā gads profesionālās pieredzes, bet mēs gribam, lai tie būtu uzņēmēji, kas pirmo reizi sāk uzņēmēju darbību. Taču ap 8% ir vairāk nekā 10 gadi jau pieredze um, lūk, uzņemošie uh, um, uzņēmēji, <clears throat> mēs redzam, ka ir uh, tie ir diezgan mazi uzņēmumi parastā, un šeit jūs redziet informācijas avots, mēs redzam, ka mēdīji, mēdījiem ir vissvarīgākā loma, viņiem veic labu darbu, eh, izplatot informāciju par šo programmu, bet mums ir arī tīmekļa vietne un sociālie mēdīji. Atgriezeniskā saite. Jūs redziet, ka mums ir eh, ļoti uh, daudz vairāk pozitīvas atsauksmes no jauniem uzņēmējiem. Ap 95% saka, ka tas ir bijis viņiem ļoti vērtīgi. Otrajā attēlā jūs redziet, ka augšējā uh, Galvenā atbilde ir, jā, ļoti noderīgi tas bija, un lai jā, jūs redziet, ka lai gan to varbūt grūti izlasīt, daudz eh, vēlas pēc tam sākt uzņēmējdarbību uzreiz pēc atgriešanās. Citi tuvāko 12 mēnešu gaitā. Paraugoties uz šiem uzņēmējiem, kas pie sevis ciemos uzņem jaunos uzņēmējus, jūs redzat ļoti liela apmierinātība. Tas pat pārsteidzinām ārā, jo viņi jau it kā varbūt nesaņem nekādu tieši labumu, nekādu atalgojumu, bet viņi ir ļoti apmierināti ar rezultātiem. Pārsvarā tātad programma tiešām ir ļoti veiksmīgi pozitīvi novērtēta arī no viņa puses. Un šī, šīs kopējās aktivitātes ir jaunie tirgi, jauna uzņēmēja darbības veidi, uh, biznesa plānu diskutēšana, apspriešana un tā tālāk. <clears throat> Šeit jūs redziet eh, apmaiņas projektu skaita straujo pieaugumu. Sākumā to nebija daudz, tagad mēs uzņemam ātrumu, cik nu tas ir iespējams ar esošo budžetu. Ja mēs budžetu nepalielinam, mēs daudz uh, vairs izaugt nevarēsim, to parāda arī pēdējais slaids, jo mums ir katru gadu um, pieteikums izsludinam. Otradien mums bija termiņš 9. jūlijā, 5 miljonu budžets ir pieejams, 35 miljonus papildus esam vēl pieprasījuši finansējumu Un pat ja daži e, pieteicēji neatbilst kvalitātes kritērijiem, tad tomēr mēs nevaram viss pat kvalitatīvos pieteikumus apstiprināt. Tas ir ļoti žēl, jo mēs gribētu to darīt. Šie jaunie uzņēmēji rada jaunas darbietas, mēs vedīsim sarunas par to, vai mēs varētu balonu uh, budžetu vēl palielināt kopsavilkums. Ļaujiet man teikt, ka uh, projekta koncepcija ir izrādījusies veiksmīga, sākumā nebija tik vienkārši, bija jāpārvar dažas grūtības, kā vienmēr, kad jūs īstenojiet idejas, nu, apmēram arī kā uzņēmē darbībā pašā, jums ir laba ideja, bet jāparāda, ka tā praksē darbosies, bet tas arī ir noticis, ir bijis pozitīvs attauksmes no gan pieredzēšiem, gan um, jauniem uzņēmējiem, ir um, indikācijas, ka tieši ir uzlabot konkurētspēja, pozitīvs sākotnējais izvērtējuma ziņojums, un mums ir labs pamats, uz kā turpināt darbu nākotnē, un ir arī e, tieša atbilda attiecībā uz jauniešu bezdarba mazināšanas problēmu jo ne tikai uzņēmējdarbība tiek veicināta, bet arī jauna darbieta radīšana notiek. Kāda ir izaicinājuma? Pirmais ir liels atšķirības attiecībā uz eh, starpnieku organizāciju efektivitāti. Pie tā mums ir jāpiestrādā. Lai starpnieku organizācijas izpildītu mūsu kvalitātes standarts, mēs esam kvalitātes rokas grāmatu izstrādājuši. Septembrī sāksies iniciatīva um, uzvedības kodeksam, kas tiek gaidīts no starpnieku organizācijas, lai gādātu par to, ka tie, kas nestrādā tik veiksmīgi, tomēr izpildīt savus uh, pienākumus. Tad mums ir jāuzlabo. Uh, to darbs, kas tik kvalitatīvi nestrādā. Mums ir arī jāsņem kritiski. kritiskās masas prasības. Budžets noteikti ierobežo mūsu iespējas. Un cilvēku resursi, jūs ziniet, komisija pat laban arī samazina cilvēku resursi, kas sarežģīja situāciju. Vēl daži izaicinājumi, kuriem īsi pieskaršos. Mums ir jāgādā par to, lai starpnieki labi saprast savus uzdevumus, un ir vajadzīgs liels atbildīgums, un jaunām starpnieku organizācijām ir vajadzīgi apmācība. Nav nacionāla koordinātora, jo šī ir tiešām īsta Eiropas programma. Redzēsim, kā tas nākotnē veidosies. Ir tāds delikāts līdzsvars starp reklāmas e, pasākumiem, jūs pa daudz izreklamēsiet un mēs nevarēsim piemeklēt partners, arī nebūs labi Tātad ir partneri jāpiemeklē tomēr visiem uzņēmumiem, kas vēlas piedalīties šajā programmā. Un pareizais mediju miksls jā, arī ir jāatrod. Kāda varētu būt nākamie soļi, nākotnes perspektīvas? Kā jūs visi jau dzirdējat, Erasmus ir daļa no kosmes programmas, tas ir pilnīgi integrēts un mēs ceram budžetu palielināt. Um, otrais svarīgais elements ir programmas attiecināšana, nodošana Eiropas konkrētspējas un inovācija aģentūrai. Tas notiks nākamā gada sākumā, tomēr mums būs arī turpmāk atbalsta birojas programmas ikdienas vadībai, un mēs ceram, ka mums izdosies sinerģiju uzlabot, sinerģiju efekts bet pat labam nav plāna. E, šīs uzraudzības pārvaldības funkcijas saplūdināt kopā, jo mums tomēr dažādi uzdevumi. Tad 2020. gada rīcības grupa, tad mums jāizvērtē, kāda varētu būt uzlabojumi, un mēs gribam sasniegt 2020. gadā 10 tūkstoši apmaiņas gadā, tas nemaz nav tik tālā nākotnē, kā šķiet. Budžets tikai atļauj 2000 apmaiņas pasākums, bet ir jābūt arī darbu un rīku efektivitāti. To visu mēs aplūkosim un cerams, ka būs ziņojums 2014. gada vidū gatavs. Tā kā cerams, ka man izdevās jums sniegt pārskatu par to, kā programma darbojās, kādi ir tās elementi, un es domāju, ka mēs varam būt ļoti priecīgi, ka šī iniciatīva ir šādā veidā iesākusies. Priecājamies par labo sadarbību ar Eiropas parlamentu, kas mums sniedz atbalstu. No tā iegūst jaunie uzņēmēji un uh, tiek radīts darbvietas Eiropā. Paldies par uzmanību un labprāt atbildēšu jūs jautājumus. Uh, uh, paldies! Uh, pēc runātājiem tiks uzdot arī jautājumi, bet tagad dosim vārdu nākamajam runātājiem. Tas ir Makala Pantīnī kundzei, kur kurā arī nodarbojas ar uzņemošo uzņēmēju jautājumiem. Lūdzu, jums ir dots vārds. Uzklausīsim jūsu prezentāciju. Uh, good morning. Thank you very much for the invitation. Uh, labrīt, paldies par uh, ielūgumu. Uh, mēs darbojamies Materā, Itālijā. Un patiesībā Mēs šaubījāmies eh, iesaistīties eh, šajā eh, Erasmus uzņēmējdarbības programmā, tāpēc ka mēs neredzējām, ka varētu būt tūlītais iegūms uzņēmumiem no šīs programmas. Sākām pirms pusotra gada ar mūsu pirmo uzņēmēju. Matēra ir maza pilsēta Dienvidu Itālijā. Tur ir ārkārtīgi liels bezdarbs, 40% no iedzīvotājiem ir bez darba. Uh, tad jauni cilvēki. Tā ir maza pilsēta, tajā ir 50 tūkstoši iedzīvotāji, un Matera ir arī daļa no UNESCO pasaules mantojuma. Un šeit ir arī ļoti zemes dzīvošanas izmaksas, kas nozīmē, ka ar jauniem uzņēmējiem piešķirto līdzekļiem šeit viņi saņēma 800 eiro mēnesī no projekta. Ar šo naudu viņi varēja bez problēmām dzīvot. Viņi varēja noīrēt uh, eh, istabu, uh, tad istabas īra maksā 200 eiro šajā pilsētā, un tas arī nozīmē, ka viņi, ka viņiem nevajadzēja uh, piesaistīt citus līdzekļus. Uh, šī uh, pilsēta ir ļoti starptautiska ir izveidotas jaunas kopmītnes universitātes studentiem. Un šobrīd Matēra kandidē, lai kļūtu par Eiropas kultūras uh, galvaspilsētu 2019. gadā. Tas, ko es vēlējos teikt par šo mazo pilsētu, ir tas, ka, manuprāt, tika mazā uh, vietā šiem uzņēmējiem bija iespēja tik tiešām pilnībā integrēties sociālajā dzīvē šajā pilsētā. Tas bija ļoti svarīgi. Mazas pilsēta nozīmē to, ka viņi Eh, dzīvoja un sasrādājās ar eh, mums, eh, mm, esot ļoti tuvā distancē. Tas nozīmēja to, ka viņi varēja kļūt par pilsētas daļu un izjust šo pilsētu. Bija trīs ārzemnieki, un tādā veidā viņi varēja iepazīt Itāliju un Materu ļoti labi. Un mūsu pamata uzņēmēja darbība ir interneta ceļojuma tirzniecība. darbojamies ar dažādiem uh, projektiem, kuros ir iesaistīti no 12 līdz uh, eh, 20 cilvēkiem, tomēr birojos sēž tikai 3 cilvēku. Uh, mēs arī um, darbojamies ar viāžģīti arhitektūrā projektiem, kas ir uh, internetā uh, platforma arhitektiem. Tad arī sasīja web. Can't forget.it, uh, uh, it, kas ir vizuālā satura uh, Eh, projekts, lai veicinātu Itālijas atpazīstamību ārzemēs. Un eh, divi no mūsu Erasmus uzņēmējiem tika iesaistīti pēdējos divos projektos šajā sarakstā. Un mūsu kandidāti bija no uh, eh, Niderlandes, uh, Zviedrijas. Un tātad uh, Dideriks uh, Kaspars Daniels, viņš bija no Niderlandes, viņš sešas mēnešus strādāja mūsu birojā, viņš vēlējās uzsākt uzņēmē darbību. Uh, Eh, viņš eh, vēlējās eh, nodarboties ar stāstu stāstīšanu par uh, maksu. Un mēs arī sākām darbu pie šīs Can't Forget Italy uh, platformas. Viņš ieradās ar savu video kameru, un mēs arī sākām tad uh, uzklausīt šos izvēlos stāstus. Uh, un šis eh, vizuālo stāstu um, bizness gājas pēkšņi ļoti veiksmīgi, un pirmajā gadā pēc Erasmus projekta mēs varējām sniegt eh, viņam līgumu 20 eh, tūkstoši eiro vērtībā vai nu tiešā vai netiešā veidā ar uzņēmumiem, ar kuriem mums bija kontakts. Tātad tas ir tieši tas, ko viņš vēlējās sasniegt. Tādā veidā viņš eh, varēja eh, ļoti eh, labi atjaunot savu um, uzņēmēja um, aprīkojumu un tiešām kļuva par profesionāli. Šobrīd viņš ir pārcēlis uz dzīvi materiālu, viņš šobrīd strādā visā Itālijā. Un tas jebkurā gadījumā ir veiksmes stāsts. Otrā kandidāta bija no Ungārijas, Žaneta Fabiāna. Viņa pie mums palika uz mēnesi. Tad, Eh, es vēlētos eh, teikt, ka viens mēnesis pilnīgi noteikti ir pārāk īs laika posms, lai sāktu strādāt pie eh, kāda projekta īstermiņā. Viņa ir ļoti jauka meitene, viņa strādāja pie vizuālo dienas grāmatu projektu, un viņa arī palīdzēja vienam no filmu režisoriem ko mēs izveidojām bazilikātas reģionu vajadzībām. Izabela Palo pavisam nesen pameta materu Izabela eh, pie mums strādāja trīs gadus, viņa ir žurnāliste no eh, Pitējā pilsētas Zviedrijā. Eh, viņa nebija par droši par to, ko viņa vēlējās darīt. Viņa vēlējās uzsākt ehm, blogu no savas mājaslapas. Mēs vēlējāmies viņai ļaut saprast to, kādā veidā ir iespējams veiksmīgi izveidot mājaslapu. Un Milāna Export Tours uh, ņēma uh, viņu savā uh, paspārnē. Viņa uh, ļoti skaisti rakstīja, viņas raksti tika tulkoti, viņa arī pielies organizatoriskajā darbā un sopa solim mēs viņai paskaidrojām, kādā veidā uh, tiek uh, um, organizēta mājaslapa, tās saturs. kādā veidā ir iespējams panākt, ka mājaslapa ir efektīva, un šis projekts ir ārkārtīgi veiksmīgi. Tas eh, tiek eh, pārtulkots arī mandarīnu valodā, un viņa eh, arī koordinēja fotografiju reģiģēšanu un citas lietas. Un viena no lietām, kas ir bija svarīga Izabēlas gadījumā, bija tas, ka Milāna Expert Tours ir tieši par Milānu, protams. Un pēc uh, trīs uh, mēnešu darba pie projekta, uh, par, uh, pēc uh, rakstīšanas par Milānu, man likās, ka būtu jauki nosūtīt viņu uz Milānu. Līdz ar to mēs organizējām viņai uh, braucēju uz Milānu, lai viņa varētu aizbraukt šo pilsētu un skatīties, kā viņa izskatās. Eh, tomēr eh, nebija eh, apdrošināšanas šim pasākumam un, tādos, tādā, un tādās pakalpojumu uzņēmumos, kāda ir mūsējā, mēs ļoti daudz pārvietojamies, kas ir saistīts ar mūsu fotografēšanas un video darbu, un tas mums ļoti palīdzētu, ja mēs varētu iegūt apdrošināšanu šiem cilvēkiem, ne tikai tad, kad viņi atrodas birojos, bet arī tad, kad viņi ceļo. Ko esam iemācījušies? Tā ir kurā gadījumā ir mums bijusi veiksmīga pieredze. Darbs, darbā pie šiem projektiem mēs noskatrājām, ka daudzi cilvēki sāk strādāt pie, kur sāk pie, strādāt pie mūsu projektiem. Viņi redz tādas lietas, kuras mēs neredzam. Mēs ilgi strādājam uh, pie šiem projektiem, un vienā brīdī mēs sākam neredzēt problēmas. Savukārt cilvēki, kuri ierodas no ārienes un kuri ir kā lietotāji, kuri uh, eh, nezina š, pilnībā šo uh, projektu, viņi mums palīdz identificēt problēmas un palīdz uzlabot mūsu darbu. Uh, šo jauno uzņēmēju uh, komunikācija pilsētā arī bija ļoti svarīga. Un arī tas, ka viņiem bija iespēja sniegt savas zināšanas citiem cilvēkiem, gan birojos, gan arī ārpus biroja sienām, un tas bija ļoti svarīgi. Mēs strādājam uh, tirgu, kas ir izteikts nišas projekt, produkts Itālijā. Tomēr es redzu to, ka ir tiešām vieta šādajām nišu produktiem tirgu. Un tas ir tieši, tas ir tieši tās jomas, kurās mēs varam būt konkrēti spējīgi un mēs varam mācīties no jaunajiem uzņēmējiem. Līdz ar to tā ir, kurā gadījumā ir apusēji uzdevīga situācija. Vainberger kungs teica, ka Eh, mums eh, nav um, nekāda atmaksas sistēma, tā tas ir, tomēr es uh, personīgi esmu ārkārtīgi daudz iemācījies balstoties uz šo Erasmus projektu. Balstoties mūsu pieredzes, mēs esam izveidojuši jaunas telpas, kuras nākamajā mēnesī atvērsies, un mēs arī atveram jaunas birojas, kur mēs varēsim uzņemt ne tikai Erasmus studentus, bet arī uh, apmaiņas studentus no visas pasaules. Un uh, Mums ir aptuveni 20 eh, līdzsadarbības eh, eh, biroji, un mūsu telpās ir arī dzīvoklis, kur var uzturēties šīs apmaiņas programmas dalībnieki. Līdz ar to mēs varam uzņemt, varam uzņemt šo cilvēkus, balsoties uz nulles budžetu gadījumos, eh, kad eh, citi uzņēmumi viņus nefinansē. Tāpēc, ka mēs saprotam, ka eh, citu cilvēku izpratne un šis starptautiskais skatījums, kādu viņi var sniegt mūsu uzņēmumam, ir ārkārtīgi svarīgs. Un no sākumā es vēlētos, beigās vēlētos citēt Viniju Puku, tādā ziņā, ka nevar stāvēt meža stūrī un gaidīt, ka citi nāks pie tevis, ir jāiet pašam pie citiem cilvēkiem. Eh, paldies par šo sniegto eh, pieredzi, un es tiešām priecāšos eh, turpināt mūsu darbu arī tad, 14. gadā ar jaunajiem uzņēmējiem. Paldies! Tagad savukārt noskatīsimies video vēstījumu. Technik wird in einigen Minuten das gewährleisten. Tehnika būs darba gatavībā pēc dažām minūtēm.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 Ja, wir bedanken uns recht herzlich für Euronews. Äh, ich glaube, Euronews zeigt, dass Sie aktiv Paldies äh, Euronews programmai, kas parāda, ka äh, šis raidījums ir aktuāls un, un šeit ir arī viņa pārstāvs. Mēs pricamies arī sveikt Butka kungu, kurš ir Veloblik uzņēmuma vadītājs Klaipēdā ko nu pat redzē, red, redzējām prezentēt, un sirsnīgi sveicam un, un ar nepacietību klausīsimies jūsu runā. Budātie eh, uzklausīšanas eh, dalībnieki. Mans vārds ir eh, Rimantas Butkus, un es esmu piedalījies Erasmus jaunu uzņēmēju programmā mani uzņēma Vācija, Austrijas pilsētā Grācā. Un es uzzināju par šo programmu kādā konferencē uzņēmējdarbības nedēļā. Un es arī sapratu, ka, lai e, nodibinātu kontaktus, ir jābūt e, ļoti apņēmīgam. Protams, ka arī daudz ir atkarīgs no veiksmes. Un tāpēc arī centos piedalīties dažādos semināros, ieklausīties prezentācijās par e, uzņēmumiem un bija diezgan sarežģīti dibināt kontaktus, tāpēc, ka es eh, tikai runāju vāciski, un angliski nē. Un tāpēc es arī izvēlējos Vāciju vai Austriju, un šī programma toreiz arī bija jauna, un tā bija jauna man. Eh, un eh, tad sezonas uzņēmējiem. Es sāku meklēt uzņemošo organizāciju, rakstot vēstules, e-pastus, un es arī uzrunāju starpnieku organizācijas gan Austrijā, gan Vācijā. Man arī izdevās nodibināt eh, pirmos eh, kontaktus ar kādu firmu Grācā. Tomēr tas viss bija ļoti sarežģīti, tāpēc, ka es eh, sūtīju ēpastus Uh, bet uh, tas nokļuva um, spama uh, kastītē, un līdz ar to šie cilvēki vienkārši nevarēja iepazīties ar manām uh, vēstulēm. Un pavisam nejauši manu vēstuli izlasīja um, uzņemušais uzņēmējs, un mēs arī nodibinājām kontaktus. Un tādā veidā mēs arī varējām uzrunāt starpnieku organizāciju Austrijā. Tad, kad mani pieņēma šajā firmā, Eh, visi pret mani ļoti radzīgi izturējās. Un, manuprāt, tas bija tāpēc, ka eh, mēs eh, bijām viena vecuma cilvēki. Mēs centāmies izturēties jauki viens pret otru, un, manuprāt, nākotnē tam vajadzētu kļūt par ļoti svarīgu faktoru. Ir svarīgi atgādināt uzņemošajiem uzņēmējiem, ka uh, uzņemot kādu jaunu uzņēmēju, eh, viņi iegūst cilvēku, kurš eh, var dažkārt kļūt par nasu, tomēr ir arī liels atbalsts uzņēmumam. Un šim jaunajam uzņēmējam arī vajadzētu saprast, eh, ka viņš var sniegt ehm, kādus padomus, tomēr dažkārt ir labāk paklusēt un visu vienkārši klusi novērot. Un es domāju, ka šī programma ir ļoti noderīga. Jo tas sniedz iespēju iepazīties ar dažādu pakalpojumu sniedzējiem. Un tas tā notika arī ar mani, jo 2001. gadā es uh, iepazinos ar uh, velospēdu firmas darbu Vācijā, un šī ideja tiešām man nabūra, un tāpēc es pēc tās atgriezos 2009. gadā. Un iespēja gūt ātru finansējumu bija viens no iemesliem, kāpēc es nolēmu piedalīties šajā programmā. Citādāk es eh, būtu turpinājis eh, vienkārši būt eh, par um, uzņēmumu darbinieku. Un, manuprāt, šī pieeja finansējumam ir ļoti noderīga jauniem uzņēmējiem. Un es arī vēlētos teikt to, ka uzņemošajām uzņēmējiem arī vajadzētu gūt labumu no šīs programmas, tāpēc, ka viņi tādā veidā var uh, paskatīties uz savu uzņēmēju darbību no uh, pilnīgi jauna leņķa. Un šis jaunais uzņēmējs, eh, kurš eh, strādā eh, šajā firmā, var arī sniegt savus padomus. Un ir arī iespējams mainīties ar biznesa idejām. Man ir jāsaka, ka es esmu saglabājis kontaktus ar uzņemošo uzņēmumu. Un jaunam uzņēmējam tas ir ļoti noderīgi, tāpēc, ka tādā veidā var iepazīties ar uzņēmumiem darbības modeli no iekšpuses. Nav e, no jauna jāizskatro ritenis. Un tādā veidā var gūt arī e, iedvesmu un motivāciju, un tādā veidā var iepazīt visas biznesa nianses, un tādā veidā ir vienkāršāk izveidot pašam savu uzņēmumu. Un tādā veidā, iespējams, arī e, paaugstināta konkurēta spēja, tāpēc, ka manā uzņēmumā pak papildus uh, eh, velosipēdu um, eh, nomai un remontai mēs esam ievilkuši arī citus pakalpojumus un tādā veidā esam piesaistījuši vairāk cilvēkus. Es domāju, ka mans, eh, manam, manam uzņēmumam ir tiešām laba nākotne. Mēs vēlētos paplašināt mūsu operācijas arī uz citām pilsētām. Mēs vēlamies nodarbināt studentus, kuri var um, strādāt uz puslodzi. Tas ir ļoti noderīgi arī cilvēkiem, tāpēc, ka viņiem nav um, tādā veidā jābraukā pašiem mm, apkārt pa pilsētu, piegādājot paciņas. Un nu, domājot par nākotni, manuprāt, ir svarīgi tik tiešām uh, reklamēt šo programmu. Mums ar to vajadzētu runāt skolās, koledžās, universitātēs. Un ir svarīgi arī uh, nodibināt ciešākus kontaktus starp uzņēmējiem uh, un vietējiem koordinatoriem. Mums vajadzētu arī sniegt vairāk informāciju uh, vietējiem koordinatoriem. Paldies! Jā, recht herzlichen Dank. Tas var für... Paldies. Veiksmīgs praktisks piemērs. Nākamais programmas punkts. Te būs runa par to, kā šis atbalsta tīkls tiek vērtēts. Es sveicu Bernaldo Abrocīni kungu, Eurochambers ģenerālsekretāru tātad Eiropas tirdzniecības kameru ģenerālsekretāru lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, dārgie kolēģi, Eurochambers pārvalda ļoti daudz programmu Eiropas līmenī, un mums ir dažādi pasākumi, kas tiek rīkoti gan Eiropā, gan visā pasaulē, taču par vienu programmu mēs esam sevišķi lepni, esam lepni tajā piedalīties, un tā tad tā ir Erasmus jaunajiem uzņēmējiem. Atkarībā no tā, kā jūs uz to raugāties, vai tā būtu nodarbinātība, vai uzņēmējdarbība, vai jaunie uzņēmēji, vai tautsemniecības veicināšana valstīs, no visiem skatu punktiem Erasmus ir labs risinājums. Un tādēļ Eurochambers vienmēr ir iesaistījusies um, parlamenta darbībā attīstot šo programmu. Kopš um, šīs um, programmas uh, izveides 2007. gadā, kā jūs to varat redzēt diapozitīvā, tas uh, notika intensīvi veicot uh, debates un lobiju parlamentām tika izveidots eh, budžeta pamats šai programmai Erasmus jauniem uzņēmējiem. Kopš tā laika mēs vienmēr esam bijuši aktīvi, vai nu tieši kā Eiropas koordinācijas birojas, vai arī netiešā veidā, iesaistot eh, ļoti lielu mūsu dalībnieku skaitu, kas ir piedalījušies kā starpnieku organizācijas šajā programmā. Diapozitīvā jūs varat redzēt, ka mēs esam sadalījuši programmas eh, vēsturi četrās daļās. Es vēlētos eh, pāris vārdus pateikt par katru no šiem daļām, jo tad mēs varētu arī pēc tam runāt par eh, jaunāko attīstību un par to, kādus uzlabojumus vēl varētu veikt turpmākajās uh, turpmākajā perspektīvā. Runājot par pirmo programmas um, periodu. Tā bija programmas izveide. Izveidojām ideju. Tradicionālā e- Erasmus studentiem ideja uh, kā tāda jau iekļauj šo mobilitāti, pārvietošanos Un tā tad šis pirmais posms bija veltīts aktivitāšu uzsākšanai un um, idejas um, izveidēji, ka, lai jūs būtu labs uzņēmējs savā dalībvalstī, jums ir jāiegūst zināms pieredzes apjoms. Un šo pieredzi var ļoti labi iegūt uh, ja ir kāds, kas eh, jūs eh, vada, kāds, kas jums iesaka, dod padomus eh, un ir pieredzējis vairāk konkrētajā nozarē. Un tātad cilvēki, kas vēlējās uzsākt uzņēmēju darbību vai to jau darīja, varēja to darīt šāda veida pieredzējušu cilvēku vadībā. Otrā, otrais posms bija kvalitātes, kvantitatīvais posms, kad mēs koncentrējamies uz šīs programmas paplašināšanu, iekļaujot iespējami vairāk cilvēku, kas vēlētos būt šie treneri, jeb aizbildņi. Un bija nepieciešams iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku visā Eiropā, kas vēlētos iesaistīties, jo tas nav darbs, ko veids kādā konkrētā birojā Briselē. Tās ir aktivitātes, kas paģēr dziļu izpratni un kontaktu vietējā, lokālā, reģionālā mērogā. Un tieši šīs reģionālais aspekts ir šīs programmas pamatelements un labi atspoguļo otrā posma būtību. Bez šīs, bez šī aspekta nebūtu iespējama šī programma. Trešais posms, kas būtu faktiski šodiena, ir koncentrējies uz kvalitāti. Šajā posmā mēs uzlabojam jau esošās eh, operācijas un darbības un to skaitu un to kvalitāti. Runa ir gan par paša tīkla kvalitāti, kā arī starpnieku organizācija kvalitāti, kas nav vienlīdzīga visā Eiropā, kā arī procedūru kvalitātes uzlabošana attiecas uz šo posmu un arī uh, pieteikumu iesniedzēju un uzņēmē, uzņemošo uzņēmēju kvalitātes celšana ir šī posma sastāvdaļa. Kā mēs nu pat dzirdējām no iepriekšējā runātāja teiktā, ir um, pašā šajā apmaiņas procesa būtībā ļoti augsta pievienotā vērtība. Un runājot par nākotnes perspektīvām, kāda tad varētu būt attīstība, Eh, te es vēlētos parādīt nākamo diapozitīvu. Mūsuprāt, ir vesela virkne kritisko elementu, kas būtu jāapsver. Pirmkārt, um, programmas izvērtējums. Komisijas pārstāvis eh, jau izteicās par šo jautājumu. Ir um, programmas iekšējā vērtība, un tie, kas tajā piedalās, to ļoti augstu novērtējuši. Taču jāskatās arī, kā mēs varētu uzlabot šo programmu un sasniegt kritisko masu, kas šobrīd vēl nav sasniegta. To varētu izdarīt divos veidos. Pirmkārt, palielinot budžetu un otrkārt, palielinot efektivitāti kas nav pretrunā viens ar otru. Tos var panākt vienlaikus, palielinot budžetu. Un šajā ziņā jāpiebilst, ka jau nopietni solis ir spēc uz priekšu, to starp uh, kosme budžets nākamajam finanšu periodam. Taču budžets uh, saskaņā ar pašreizējo izmaksu sadalījumu un situāciju uh, atļaus eh, ne vairāk kā 1500 apmaiņas eh, gadā, un mēs uzskatām, ka to varētu uzlabot, lai sasniegtu kritisko masu. 10 eh, tūkstošu apmaiņas gadā ir pašreizējais komisijas mērķis, taču ar šo budžetu nevar sasniegt šo mērķi, tādēļ mums būtu nepieciešams rast radošus veidus, kā risināt šo problēmu un lai izmantotu veiksmīgi šo kosmēju budžetu nākamajam finanšu gadam. Taču runājot par otru aspektu, izmaksas um, iz, šīm apmaiņas programmām ir 8000 līdz 10000 eiro, kas ir ļoti daudz. Ja mēs palielinātu apmaiņas, apmaiņu skaitu, tad mēs varētu samazināt individuālās izmaksas katrai apmaiņai, jo 8 līdz 10 tūkstoši eiro no, no, šī, no šīs summas, rupši runājot, 50% ir organizācijas administratīvi un publicitātes izmaksas šīs izmaksas nepalielināsies, ja mēs palielināsim apmaiņu skaitu, jo pārējie 50% ir tātad stipendijas, kuras tiek piešķirtas jaunajiem uzņēmējiem. Un tās palielināsies atkarībā no kvantitātes, taču tās, jebkurā gadījumā, ārkārtīgi palielinās programmas efektivitāti. Tādēļ Mēs uzskatām, ka tas palīdzētu palielināt šīs programmas efektivitāti. Ir vēl viens aspekts, kas ir ļoti būtisks, kad um, jaunie uzņēmēji eh, tiek um, aptaujāti par um, savu pieredzi, viņi apgalvo, ka pats ļaunākais, eh, mēģinot kļūt par uzņēmēju, ir tas, ka viņiem ir eh, jāiziet cauri nebeidzamai virknei dažādu birokrātisko procedūru. Un šis ir, ehm, šī ir ļoti nopietna problēma, tādēļ mums būtu nepieciešams vienkāršot procedūras. Būtu jāsamazina administratīvais sloks, kas ir nozīmīgs mērķis Tādēļ arī šīs programmas pārvaldības ietvaros mēs uzskatām, ka varētu samazināt administratīvās un atbilstības izmaksas, kas nevienmēr ir pamatotas um, šīs programmas darbībai. Vairāki citi ieteikumi nākotnē šīs programmas ietveros. Mēs, uh, protams, labprāt uh, piedalāmies uh, šīs programmas izvērtējumā un sevišķi piektās eh, dzimšanas dienas eh, kontekstā, programmā jau pieci gadi bija apritējuši. Un tātad eh, viena no idejām ir sapudināt ar pašreizējo operatoru skaitu, kas piedalās, kas nav realistiski, taču varētu veicināt lielāku saikni ar um, Europe Enterprise tīklu un citiem tīkliem, kas jau tātad pastāv un um, kas kontaktējas ar uzņēmējdarbības kopienu un kas uh, sniedz tā pakalpojumus. Tāpat um, manas organizācijas uh, komerc uh, kameras dalībnieki var tikt iesaistīti šajā procesā jo pašreizajā situācija neatbild uz potenciālu uzņēmēju vajadzībām. Mums būtu jāpalielina arī starpnieku organizāciju skaits šajā tīklā, kas arī atbildētu uz geogrāfiskā pārklājuma prasībām, kas šobrīd nav līdzsvarots. Visnotaļ liels skaits um, starpnieku organizāciju uh, ir koncentrējušās atsevišķās valstīs, kamēr citās to nav daudz, un tādēļ šis geogrāfiskais pārklājums arī varētu tikt uzlabots. Tāpat pašas programmas nosaukumā ir elements, kas varētu būt maldinošs, jo, ja mēs runājam par jaunajiem uzņēmējiem, tad mēs varētu uzskatīt, ka tā ir programma tikai uh, jauniešiem, kas ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kas reāli tā nav. Tādēļ pašas programmas eh, tēls būtu jāmaina, nosaucot to par Erasmus uzņēmējiem. Ja mums ir Erasmus eh, studentiem, tad būtu jādēvē šis Erasmus par Erasmus uzņēmējiem, kas arī palīdzētu mainīt šīs programmas imidžu, kas pašlaik eh, jau kļūst aizvien populārāka, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ skaitļi, kas uh, skaitļi ievērojami pieauga pēdējo mēnešu laikā. Ja mēs eh, lūkojamies uz tradicionālo Erasmus, kas ilgst jau vairāk kā 30 gadus, eh, tad eh, tagad tam, protams, tirgo jau ir zīmols izstrādājies, taču jauno uzņēmēju Erasmus šāda zīmola pagaidām nav, bet to panākt būtu viens no mūsu mērķiem. Un visbeidzot, vēlētos teikt, ka mēs varētu būt uh, radoši arī kombinējot eh, elementus eh, šīs programmas attīstībā. Mēs zinām, ka viens no mērķiem Eiropas Savienības dalībvalstīm šobrīd ir rast jaunus veidus, kā tikt galā ar eh, jauniešu nodarbināt, eh, jauniešu bezdarbu, kas dramatiski pieaug daudzās dalībvalstīs. Jauniešu nodarbinātību var skatīt no dažādiem aspektiem, taču viens no tiem neapšaubām ir sniegt cilvēkiem iespēju izveidot pašiem savu uzņēmējdarbību. Mums nebūtu jākoncentrējas eh, uz nodarbinātību no tradicionālā viedokļa. Mēs varam arī lūkoties uz jauno uzņēmējdarbību kā veidu, kā atvieglot bezdarba slogu dalībvalstīs. Un konkrētāk tas nozīmē to, ka ir bijis liels budžeta apjoms, kas tika piešķirts, proti 6 miljārdi, kas tika piešķirti dalībvalstīm uz viņu atbildību, lai tiktu galā ar jauniešu bezdarbu. Mēs jau neformāli diskutējam ar atsevišķām dalībvalstīm, kas eh, vēlētos eh, izstrādāt tādu pašu schēmu kā Erasmus eh, jaunajiem uzņēmējiem, izmantot paši savu naudu šādu projektu izveidēji, kas nozīmē to, ka ja mūs, mēs būsim pietiekami radoši, tad mums jāskatās ne tikai uz kosmē finanšu resursiem, kas ir ierobežoti, un par spīti parlamenta deputātu pūliņiem, mēs šaubāmies, vai būs iespējas eh, ko mainīt nākamajā finanšu periodā, taču mēs varētu izmantot paši savus resursus eh, līdzīgiem mērķiem, lai palielinātu šīs programmas kapacitāti. Tā ir programma, kas eh, var sniegt risinājumu ļoti daudzām pro, pro, problēmām. Tā ir veiksmīga programma, kurā varētu arī iesaistīt valsts naudu tās īstenošanā. Paldies! Paldies! Labotēne kungs! Un tagad nākamais runātājs Anmarija Mekela skundze, kas ir projektvadītājs Injuki Tehniskajā universitātē Somijā. Uzklausīsim jūsu sakāmo. Paldies priekšsēd, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels prieks šeit pārstāvēt ne tikai uh, praktiskās zinātnes universitāti, bet arī jaunu uzņēmēju programmu. Esmu no Dienvidu uh, Austrum Botnijas reģionu Somijā un ļoti laba, labs reģions Somijai, e, Somijas uzņēmēji. Mēs esam zinām ar to, ka mēs veidam uzņēmumus, kļūstam paši par saviem priekšniekiem. Mūsu universitātē arī ir uzsvars uz mūsu pašu projektiem e, un programma ir vērsta uz mūsu mērķiem, tad tā ir tiešām vērsta uz mazo video uzņēmumu atbalstu. Mums ir apmēram 17 līdz 18 tūkstoši mazo video uzņēmumu mūsu reģionā, no kuriem 98% ir mikro vai mazie uzņēmumi. Mēs esam vadošā organizācija To Europe, Eiropas partnerībai, uh, kurā pašlaban ir eh, locekļi vai cik partneri apvienotās karalists Spānijas vai un Itālijas sestiem cik, sestā cikla projektam, ko mēs iesniedzam. Esam partnerību paplašinājuši, tā tagad iekļauj arī Sponiju, Spāniju, eh, eh, es atvainojos, Zviedriju un Portugāli. Šo projektu sākam kā starpnieku organizācija, kas strādā tikai Somijā, Un kā iepriekš teikts, tomēr ir neiespējami šādu programmu vadīt, ja jums nav partneri citās Eiropas valstīs. Tādēļ mēs savu partnerību paplašinājām. Un tā tagad ir kļuvusi starptautiska. Tas bija arī starta šāviens. Mūsu partneri izvēle ir bijusi ļoti veiksmīga, arī citas starpnieku organizācijas, ar kurām mēs cieši sadarbojamies. Mūsu programma ir vērsta uz maziem vidējiem uzņēmumiem, kas strādā turismu jomā. Turismu jomā kādēļ? Tāpēc, ka mūsuprāt turismu jomā maziem vidējiem uzņēmumiem ir jāuzlabo savus vadības prasmes, starptautiskā perspektīve, biznesa darbībā, un viņiem ir vajadzīgs skats no malas, no citām valstīm par produktu izstrādi un mārketingu turisma attīstība arī veicina eh, mūsu partneru reģionālās stratēģijas, kas viņiem ir pašiem savos reģionos. Es gribētu sākt ar ļoti pozitīvu piebildi, ka programma tiešām ir lieliska, tā ir konkrēti mērķi, un es varētu teikt, ka esmu bijusi iesaistīta daudzos projektos, bet šī ir programma, uh, kur uzņēmēji uzreiz gūst labums, viņiem nav jāgaida gadiem, lai saņemtu uh, rezultāts, bet viņi var redzēt šo ieguvumu tūlīt pat. Esam saņemuši jaunu uzņēmēju jautājumus, vai es nevarētu piedalīties otrā apmaiņas programmā. Uh, un vai uzņemošais uzņēmējs nevar eh, arī piedalīties šādā apmaiņā, eh, kā, jo viņiem ļoti patīk šī programma. Un ja jūs dosiet vienu stundu jaunam uzņēmējam, jūs saņemsiet divas apakai, tā ir eh, viens izteicies. Jūs iegūsiet pats savam uzņēmumam lielu labumu. Daži veiksmīgi piemēri. Pirmais ir no citas starpnieku organizācijas Somijā, kur jaunais uzņēmējs pavadīja laiku ar uzņemošu uzņēmēju, tagad pārstāšu uzņēmumu Ķīnā. Viņi eh, sadarbojas starptautiskos tirgos. Otrs ir no turisma sektora. Šis eh, jaunais uzņēmējs Juka Kataja Rahko devās apmaiņas programmā uz Spāniju, četras mēnešus tur pavadīja, un kopš tā laika viņš ir paplašinājis savu uzņēmēju darbību un arī darbojas Spānijā. Tātad viņš darbojas gan Spānijā, gan Somijā, ciešā sadarbībā ar um, uzņemošiem partneriem. Pirms šīs uzklausīšanas pavisam neilgi mēs tādu ātru aptauju veicām starp starpnieku organizācijām. Tā aptaujas anketa tika izsūtīta visiem, kas bija saņemši ielūgums piedalīties tīklošanās sanāksmē pagājušā gada februārī, un mēs saņemam 42 atbildes. Lielākā daļa atbildētāji 1 līdz 2 stundas dienā pavadā ar šo uh, uzņēmēju apmaiņas projektu. Sākumā mums bija lielāka pūliņa jāpieliek programmas eh, reklamēšanā, lai vispār par to informētu sabiedrību, bet tagad kopš programma darbojās uzņēmēji e, stāsta vien, cits citam par šo programmu un mums vairs tik ļoti nav tā jāreklamē, kā tas bija sākumā, pirmajā mūsu dalības ciklā. bet tas ir atkarīgs arī no uzņēmējiem. Es teiktu tā, īpaši jaunos uzņēmējus es gribētu kategorizēt trīs kategorijās. Pirmie ir tie, kas ir aktīvi, pašinicējuši īsti uzņēmēji. Viņi zina, ko vēlas, viņiem ir mērķi, un viņi meklē ideālo uzņēm, uzņemošo Eh, partneri. Viņiem nav vajadzīgs tik eh, liels atbalsts no mums. Otrā jauno uzņēmēju kategorija ir tāda, kas ir motivēti, bet viņiem ir vajadzīgs atbalsts. Um, dažāda veida sadarbībā vai arī ar valodu pieteikumu rakstīšanai. Un trešā kategorija ir tie uzņēmēji, kas vēlētos visus saņemt, eh, eh, lai viņiem visi iebaro ar sidrabu karotīti. Mēs vairāk vēršam uzmanību uz pirmām divām kategorijām. Trešajā patiesībā parāda, ka viņi nemaz nav īsti uzņēmēji, jo īstiem uzņēmējiem ir jābūt uh, aktīviem. Visinteresantākais šajā programmā ir un to parādīja pētījuma rezultāti, e, uzņemošo uzņēmēja piesaistīšanu. Taču, kad reiz esam viņus atraduši, viņi ļoti labprāt e, pieņems arī vairāk nekā tikai vienu jaunu uzņēmēju. Tad ir tikai šis pirmais slieksnis jāpārlec, un tad e, šie uzņēmēji labprāt turpinās ar jums sadarbosies. To rāda mūsu piemērs. Otrs lielais izaicinājums bija uh, ietekmes izvērtēšana sešus mēnešus pēc apmaiņas. Uh, ziņojumā pēc apmaiņas uh, jaunam uzņēmējam ir jāsaka, vai viņš ir gatavs tūlīt pēc vai drīz pēc apmaiņas savu uzņēmumu darbību sākt, uzņēmē darbību sākt, taču kāda tad ir situācija? Sešas mēnešus vai gadu pēc apmaiņas programmas. Iepriekšējais runātājs arī pieminēja par nepieciešamību programmu vienkāršot, tas ir tik tiešām izaicinājums. Informācijas tehnoloģijas rīks, ar kuru pamatu programma tiek administrēta, ir radījusi dažas tehniskas problēmas, taču šīs problēmas tiek risinātas. Pagājušā gada gaitā jau ir uzlabojies, uzlabojusies situācija, taču dažiem uzņēmējiem tas ir radījis problēmas īpaši sagaidošiem vai uzņēmējiem, pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vēlētos, lai starpnieku organizācijas pilnā mērā viņus atbalstītu ar pieteikumu procedūru. Jaunie uzņēmēji ir savādāk, viņi ir motivēti piedalīties programmā, viņi uh, var dažas tehniskas problēmas arī pārvarēt. Runājot par pāriem izaicinājumiem. Starpnieku organizācijas pieminēja budžeta ierobežojums, īpaši asignējumi jauniem uzņēmējiem, viņiem pietrūkst naudas Un tad jums ir viņiem jāsaka, nu jāpagaida līdz nākamam ciklam, tad būs nauda. Dažreiz to ir grūti izstā, izskaidrot arī sagaidošam uzņēmējam, ka jaunais tagad nevar nākt, jo nākamais cikls darbosies tikai pēc sešiem mēnešiem. Tad mums ir dažas starpnieku organizācijas, kuras ir diezgan pasīvas vai arī jauniņiem, piemēram, piektiem ciklā, kas, piektam ciklam, kas sākās šo, šī gada februārī. Paies laiks, kamēr viņi pratīs ar e, informācijas tehnoloģijas rīkiem apieties. Paiet zināms laiks, jauno starpnieku organizāciju Eh, iestrādēji. Kas palīdzētu starpnieku organizācijām veiksmīgāk implementēt Erasmus jauniem uzņēmējiem? Informācijas tehnoloģija rīka vienkāršošana, kā arī labāku starpnieku organizācijas savstarpējā koordinācija nacionāla līmenī. Somijā pat labāk ir tikai trīs starpnieku organizācijas, mums ir cieši kontakti vienam ar otru, mums ir kopīgi paziņojumi presei, informācijas pasākumi, bet to varētu vēl uh, uzlabot. Tad arī vēl vairāk lēmpiešanas iespējas, lai asignējumu līdzekļus Eiropas partnerības ietveros pārbīdīt. Tagad mums ir šis 10% ierobežojums, kurā mēs darbojamies, taču, ja ir partneri, kas nestrādā veiksmīgi, jeb šur nesaņem pietiekošu skaitu pieteikumu no jauniem uzņēmējiem, tad vajadzētu būt iespējai šo, šos asignējumus atdot tiem partneriem, kuriem ir daudzi jauno uzņēmēju, kas gaida savu kārtu rindā. Kāda ir bijuši, kāds bijuši galvenās mācības no programmas? Kā jau iepriekš tika teikts, arī es gribētu teikt, ka dažreiz programmas nosaukums eh, liek izdarīt kļūdainas secinājums. Daudz cilvēki, izdzirdot Erasmus, domā par studentu apmaiņu un tad par gados jaunajiem uzņēmējiem. nevis uh, uzņēmēji, kas ir, teiksim, tā sakot, jauni uzņēmēji darbības jomā. Tas ir maldinoši. Mēs gribētu uh, starpnieku organizāciju kopīgos centienus informēšanas un marketinga jomā uzsvērt, to, tas būtu jādara starpnieku organizācijām pašām uh, nacionālā līmenī vienoti kopīgi. Cieša sadarbība ar uzņēmēju asociācijām. Mēs esam universitāti, bet esam saņēmuši plašu atbalstu no uzņēmēju asociācijām, tirdzniecības kamerām, reģionāliem biznesa centriem. Un tagad šim atbalsta ciklam esam saņemši arī no European Enterprise Network, Eiropas uzņēmēja darbības tīkla, uh, apvienotās kalists uh, eh, eh, biroja saņemši atbalstu. Cenšamies šo sadarbību uzturēt ciešu. Kā dzirdējām, programma tagad vērš galvenu uzmanību uz kvalitātes celšanu, kas mūsuprāt ir pilnīgi pareizi gan tagad, gan uz nākotni raugoties, bet es gribētu pieminēt arī konkrēto nozaru projekts. Rakstot pieteikumu, piemēram, mēs, mūsu fokus ir turismu projekti. Un tomēr mums ir jāpieņem pieteikumi arī no citām nozarēm, tautsēmniecības nozarēm. Taču ne jau velti mums ir zinām specialitāte. Un te nu rodas jautājums. Vai nevarētu ļaut tomēr lielāku specializāciju konkrētā nozarē? Tālāk ņemot vērā, ka e, jaunajos ciklos starpnieku organizācija līdz šinējais veikums tiek uh, būtu vērtējams, jo, kā jau es teicu, ir gan aktīvs, gan pasīvs starpnieku organizācijas. Ir tādas, kas zina, kas, e, kas strādā ar uzņēmējiem, tādas, kas īsti neko nedara. Tas būtu jāņem vērā, rakstot pieteikums jaunajā ciklā. Un man kolēģi arī piedāvāja ilgākus projektu periods šiem jau sestiem ciklam. Tagad ir 24 mēneši maksimāls termiņš, iepriekš bija 21 mēnesis Viņi piedāvāja, ka varētu būt pat no 3 līdz 5 gadiem projekti, lai būtu nodrošināta e, turpinātība starp uzņēmējiem un partneriem par geogrāfisko aptvērumu. Ir bijušas līdzīgas iniciatīvas, kā apmaiņa starp Eiropas Savienību un Brazīliju, un mēs apsvērām pieteikties arī šai programmai, bet tad sapratām, ka asignējumi šajā programmā bija tikai 250 mēnesī, 250 eiro mēnesī. Un mēs secinām, ka ar tādu asignējumu mēs nevarēsim piesaistīt pietiekošu skaitu uzņēmēju. Tā būs nāve. Bet labi, ka šāda veida iniciatīvas paplašinās šādu programmu atbalstīja, piemēram, Dienvidu Austrumāzijā, Vietnamā. Viņi arī ļoti e, labprāt gribēja šādas iniciatīvas startēt, un tur mums bija ASV pārstāvi, un arī viņi solīja, ka viņi izvērtēs iespēju līdzīgas programmas e, veidot, piemēram, ar vietnamiešu uzņēmējiem ASV un viņu mentorēšanu. Bet līdz ar to arī var beigt savu prezentāciju un pateicos jums un gribētu teikt, ka šāda programma ir vajadzīga, tā ir ļoti konkrēta. Paldies par uzmanību. Yes, thank you very much. Paldies jums. Priecājos, ka jūs varējāt apsverināt, kā Eiropā ir vadībā un ka Eiropas parlaments ir izveidojis programmu, kur tik tiešām var dot ieguldījumu Eh, tajā, lai samazinātu bezdarbu. Un es domāju, ka mums tagad varētu atsākt debats. Vai ir kādi jautājumi vai kādi lūgumi no parlamenta deputātiem lūdzu? Hercogs kundzei vārds. Paldies, eh, Rubikungs. Varētu domāt, ka tad, ja kāds eh, deputāts šeit sēž divus gadus klausoties, tad, protams, ir kas sakāms. Ļoti priecājos, ka esmu šeit. <clears throat> Pirmajā reizē mēs iekļāvām punktu par šo programmu, un tas bija tieši mazo uzņēmēju darbības aktā. Ziņojumā es biju referente. Pēc tām sakoja Rubikonga iniciatīva, kurai es parakstīju, un tad arī uzsākām darbu pie pilotu projektu. Manuprāt, ir svarīgi budžeta komitejas kolēģiem zināt to, ka viena, tā ir viena no veiksmīgākajām uh, uh, programmām, uh, kur ir taustāms sataustām. Es arī uh, biju uh, pieņemšanā, uh, kur bija visi izlaisās puses, un vēlos teikt, ka uh, Itālijas uh, um, tātad pārstāvs no Lukas uh, runāja ar Spānijas uh, uzņēmējiem no Barcelonas reģiona, un doma bija tāda, ka ir jānoskaidro, ka ir jāpārdod tātad eh, eh, saldējums, un eh, pēc tam tika izrādā, izveidot ļoti brīnišķīgi attēli, un tas ir fantastisks, cik daudz inovāciju ir šajā projektā, un tik tiešām tas būtu jāturpina, un mans jautājums komisijai Vanberger kungām ir šāds. Kā mēs varam labāk veicināt eh, šī projekta attīstību, cīnoties eh, pret jaunatnes bezdarbu. Manuprāt, eh, parlamentam tā ir kā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, un šai programmai vajadzētu izvirzīties vadībā. Un es arī domāju, ka ir jādomā par to, kā veicināt efektivitāti. Protams, ka ir jāizvērš eh, projekts, un arī tas, eh, ka jaunie uzņēmēji var piesaistīt vēl jaunus eh, uzņēmējus, līdz ar to projektā var ieviest šī te, tiešā tirgus aspekta. Un es vēlētos arī uzsvērt kādu lietu, kas netika daudz pausta, to, ka šī te, ehm, šīs te programmas eiropeizācija Neatkarīgi no viņu vecuma ļoti svarīgi, un, manuprāt, mums arī nāktos atrast ceļu, eh, kā veicināt eh, labāk šo programmu. Mēs esam parlaments. Es nedomāju, ka eh, parlaments vēlas um, atteikties no šī panākuma stāsta, jo parlaments arī uzsāka darbu pie šīs programmas. Tas nesākās komisijā, kaut arī Bainberga ehm, kungs mums ir sniedz ļoti vērtīgs piemērs, ehm, padomus. Parlamentā radās šī programma, un ar to parlamentam ehm, vajadzētu e, būt šīs programmas vadībā. Un arī ir e, daudz e, citu MVU kultūras un ekonomikas jomā. Un kolēģi citās komitejās tik labi neapzinās, ka ir šāda programma. Uh, kā eh, eh, INTE un budžeta komitejas eh, pārstāvis. Tas ir tiešām lielisks darbs. Cenšoties uzrunāt savas valsts jaunus uzņēmējus un dalīties šajā panākuma stāstā. Sirsnīgs paldies, Hercogs kundze. Tas parāda, ka mūsu pilotu projektu, kurus mēs šeit iedarbinām, ir ļoti veiksmīgi. Paldies arī koordinatoriem, kas ir to atbalstījuši vienmēr. Vārds Angelikai Vertmanai. Paldies! Arī es gribētu paust lielu atbalstu šim projektam, šai programmai, un man būtu divi konkrēti jautājumi Vainberger kungam. Protams, man interesētu, kāda ir eh, programmas veiksmes kvota no valsts uz valsti. Cik daudz no šiem uzņēmumiem arī pēc pieciem gadiem vēl darbojas biznesā? Tas ir svarīgs rādītājs, lai redzētu, kā šī programma varētu tikt vēl uzlabot īpaši no valsts uz valsti specifiski. Un mans otrs jautājums ir tāds, vai ir tiek domāts par to, kā šī programma varētu krīzes valstīs tikt ienesta Grieķijā, Spānijā, Portugālē. Tur ir milzu skaits gados jauno bezdarbnieku, uh, Un šādā veidā taču varētu tautsaimniecību stimulēt jauniešus par to sajūsmināt. Es domāju, mums ir jādomā par to, kā šī problēma varētu darboties šajās valstīs. Paldies tagad. Vārds nākamajai deputātei. Paldies, iespējams, tas nav nekāds pārsteigums, kā mani jautājumi ir līdzīgi tiem, kāds uh, uzdeva iepriekšējās runātājs. Manuprāt, uh, tas ir tiešām ļoti labi, ka kaut kādā mērā tā tiešām ir bijusi veiksmīga programma. Līdzīgi eh, kā lielā Erasmus eh, studentu apmaiņas programma. Un mēs varam redzēt, ka šī tā, šis tā apmaiņas koncepts, eh, ka tad izglītība tiek sasaistīta ar uzņēmējdarbību, tā ir ļoti laba ideja. Mēs esam pieskāršies svarīgajam jautājumam par to, kā cīnīties pret jauniešu bezdarbu, un tāpēc es vēlētos noskaidrot no komisijas puses. Uh, Eh, tagad ar šo frontloading eh, pasākumu vai jūs eh, centīsieties iekļaut vairāk lietu šajā programmā, tāpēc kā mēs cenšamies panākt, lai programma būtu veiksmīga. Runa ir par um, budžeta sagatavošanu komisijā. Ko jūs darīsiet šajā sakarā? Un tad vēl runātāji Eh, runāja par labāku mm, programmas reklamēšanu, vēlētos noskaidrot, kādi ir kļūst konkrētie priekšlikumi, lai mēs varētu labāk, eh, veiksmīgāk eh, šo programmu reklamēt. Un ir dažas valsts, kuras ir ļoti veiksmīgas, un ir arī tādas valstis, kuras vienlīdz lielā mērā nepiedalās programmā. Ir jautājums, ko mēs varam darīt krīzes laikā Eh, lai eh, šīs valstis eh, rīkotos aktīvāk. Paldies, neviens cits deputāts neraujas pie mikrofona. Man kā referentam Feinberga kungam būtu šāds. Kāda summa ir nepieciešama, lai 2014. gadā programmu veiksmīgi turpinātu? Feinberger kungs, lūdzu. Thank you very much for the huge interest in the Paldies eh, par lielo interesi, paldies par daudziem ierosinājumiem, kā jau es to teicu. Tad eh, šobrīd mēs sagatavojam eh, šo pārskatu par iepriekšējiem pieciem gadiem, un mēs cenšamies noskaidrot, kādi bija veiksmīgie faktori un kādi ir ierobežojušie faktori. Un daudz no jūsu jautājumiem uz tiem atbildēšu mm, vēlāk. Bet attiecībā uz šo tā ilgtermiņa ietekmi, tad pēc pieciem gadiem Ir daudzi uh, uzņēmēji, kuri mm, veic uzņēmēju darbību gadu vai trīs uh, pēc šīs programmas, un viņiem mēs vēlamies jautāt, kāda ir bijusi programmas ietekmes viņiem. Tāpēc, kā mēs pēc 18 mēnešu perioda pēc programmas uzsākšanas esam veikuši uh, novērtējumu, ietekmes novērtējumu, un mēs arī uh, sagatavojam atsevišķu uh, juridisko um, pamatu programmai un, un ir skaidrs, ka ekonomiskā ietekme šajā programmā ir milzīga. Analīzēs tika skaidri eh, parādīts tas, ka jā, ir uh, divas darba vietas, kas tiek uh, izveidotas uh, jaunu uzņēmuma uh, ietvaros. Un, ja tiek radīti šādi jauni novatoriski produkti, tad tiek radīts jauns darba vietas, līdz ar to ietekme ir milzīga. Tomēr mums tas ir vēl jāpierāda. Un tas ir ļoti svarīgi šī novērtējuma kontekstā. Vēlētos pieskarties jautājumam par valstīm. Tā ir, ka 40% no šīm attiecībām ir ar divām valstīm. Un laimīgā kārtā tās ir krīzes kārtās valsts kā Spānija un Itālija. Līdz ar to ir eh, skaidrs, ka ir spēcīgi interesi, jo sevišķi eh, no eh, dienvidu valstīm, kas nav pārsteidzoši. Un tas ir, viss ir bijis arī ļoti veiksmīgi no nu, pašiem Itālijas dienvidiem, piemēram, šis piemērs. Un šī apmaiņas programma tiešām bijusi veiksmīga. Un galvenais, ko vēlos teikt, ir, ka ir valsts, uz kurām ietekme ir bijusi mazāka, tomēr tas ir svar, atkarīgs arī no starpnieku organizācijām. Dažās valstīs tās ir daudz, tās tā, to ir maz. Un, protams, ir svarīgi arī, arī tas, kas notiek ar pieteikumiem dažādajās kārtās. Eh, visus mēs nevaram apstiprināt, jo nav pietiekami daudz līdzekļu, un tāpēc vēlētos pieskarties arī jautājumam eh, par uh, reklāmu. Protams, ka mēs varam izvērst vēl plašāku reklāmu, tomēr uh, vai tas būtu produktīvi, uh, ja mēs tādā rezultātā uh, gūsim uh, daudzas uh, pieteikumus, uh, bet mums ir ierobežots budžets. Šobrīd uh, mums ir maksimums 700 uh, pieteikumu gadā. Un ir aptuveni 2000 pieņemtu uh, pieteikumu, kuri atbilst visiem kritērijiem un ir datubāzē. Un mm, viņi uh, tad darbosies nākamo trīs gadu laikā, un līdz ar to uh, programma ir uh, piepildīta, un ja mums ne, neizdosies uh, piesaistīt uh, uh, lielākus līdzekļus, tad nav jēgas no reklāmas. Un tas nebūs produktīvi, būs vairāk reklāmas. Un ir arī jautājums eh, par eh, paplašināšanos uz citām eh, valstīm. Tātad mēs šobrīd darbojamies 28 valstīs, bet esam paplašinājuši savu darbību līdz 37 valstīm. Un, manuprāt, nav jēgas īpaši izvērsties globāli, tāpēc, ka mums ir ierobežot resursi. Vēlos arī pateikties Somijas kolēģiem par veikto izpēti. Viena līdz divas stundas dienā ir nepietiekama. Tā nav kritiskā masa. tādā veidā nav iespējams izmantot pilnībā programmu. Manuprāt, ir nepieciešams pietiekami daudz eh, starpnieku organizāciju, kas 5-6, eh, stundā, 5-6 eh, di stundas dienā darbotos ar programmu, tāpēc tādā veidā viņi varētu iegūt pieredzi un varētu kļūt produktīvi. Būtu lielāka uh, produktivitāte šajā kontekstā. Tomēr uh, ir skaidrs, ka mums ir arī jādara viss pareizajā laikā. Mums ir jāiegūst lielāks budžets, ir uh, jāpadara uh, mūsu darbības. Uh, produktīvāks, un tikai tad mēs varam virzīties tālāk uz priekšu. Un jebkurā uh, gadījumā uh, jauniešu bezdarbs ir ļoti svarīgs uh, mūsu programmas uh, ietveros. Tādā veidā uh, var piesaistīt uh, cilvēkus tam, lai viņi izveido sav, uh, savus jaunus uzņēmumus. Un tas ir arī darīts uh, pēdējo 80 gadu laikā. Daudzos eh, gadījumos eh, tas ir bijis veiksmīgi. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai viņi izdzīvotu pēc eh, pirmajiem diviem gadiem, un tāpēc ir labi jāsagatavojas, un šajā kontekstā programma var ļoti labi palīdzēt, jo tieši laba sagatavotība ir svarīga, lai samazinātu neizdošanās gadījumu skaitu. Uh, Un mums ir arī eh, teikts, eh, ka IT eh, jomā ir nepieciešama uzlabojuma, tomēr ir skaidri jāapsaka, ka ar šiem cilvēku resursu ierobežojumiem komisijā ir ļoti maz cilvēku, kuri strādā pie šī jautājuma. Mums ir liela birokrātija, administratīvās prasības, kas izriet no finanšu regulas ir šī problēma pārveidot eh, budžetu starp eh, konsorciju dažādajām eh, jomām. Tas ir finanšu regulējums, kas mums liek liels saistības, un līdz ar to šobrīd, atklāt sakot, komisijā mums nav pietiekami daudz cilvēku resursu, lai mēs varētu rēģēt uz savām vajadzībām. Līdz ar to mums ir šādas apjoma problēmas. Tas ir specializācijas jautājums. Protams, ka ir svarīgi, eh, ka ir šāda specializācija. Tomēr, ja mums ir ierobežots budžets, tad ir svarīgi, lai katra starpnieku organizācija būtu aktīvi 5 līdz 6 stundas dienā. Tas nozīmē, ka cilvēki ir, cilvēkiem ir jāmaksā alga. Mēs nevaram izvērties plašumā. Nevaram e, izplūst detaļās, un tāpēc e, šobrīd mums nāksies sadzīvot ar šo vispārīgo pieeju. Un, protams, ir jāstāsta arī, ka mums ir pietiekami daudz starpnieku organizāciju katrā valstī. Tad attiecībā uz ļoti svarīgo jautājumu par to, eh, kas ir um, atbilstošs budžets. No vienas puses, kā jūs teicat, mums ir pieteikumi šim eh, gadam, tad 35 miljonu eiro. Tas ir faktors 1 līdz 7. Un realistiski raugoties, nekad, protams, nevar uh, zināt, pirms šie priekšlikumi nav uh, izskatīti, cik daudz no tiem atbilst uh, politiskajiem standartiem. Uh, ja ir eh, labi projekti par 17 līdz 18 eiro, tas ir skaidrs arī, ka mums ir, būs nepieciešama šī summa 13. Eh, gadā, lai eh, finansētu visu pausto interesi. Interesi aizvien pieaug, un tas ir tāpēc, ka programma paliek aizvien zināmāk, bet runājot par desmit tūkstošiem uzņēmējiem, kas ir 2020. gada mērķis, Eh, Abrucīnī eh, kungs teica, ka mums vajadzētu eh, samazināt uzņēmēju skaitu. Pastāv ierobežojumi. Tātad tiek izmaksāti 4 līdz 5 tūkstoši eiro, ja mēs vēlamies um, tātad atalgot pietiekami daudz sabiedrību organizāciju darbinieku, kur strādā gan arī pilnu laiku šī projekta ietvaros, tad pastāv dažādi ierobežojumi. Un līdz ar to, eh, ja ir tātad eh, skaits, ka 7000 varētu būt eh, labs skaits, jautājums ir par, ir par aret mētiku. Tas nozīmē 17 miljonus eiro gadā. Un šobrīd mums ir 15 miljoni septiņiem gadiem. Līdz ar to tas nav jautājums par 10 līdz 20 procentiem, kā jau tu teici, Roisman kungs. Mums drīzāk ir jāpalielina cilvēku resursi, kas ir pieejami no komisijas puses. Daļai tas ir, um, da, tiek darīts ar aģentūras palīdzību, bet mums ir jāragās realistiski. To visu nevar laikā tā uh, izmainīt, jo tad uh, dalība valsts lūgs 15% uh, komisijas darbinieku samazinājumu, un tas tiešām nav realistiski. ir nepieciešama līdzsvarot izaugsme, un tas ir svarīgākais. Lielas paldies par jūsu atbalstu šajā ziņā. Komisija arī virzīsies šajā virzienā pēc iespējas ātrāk. Un neizņemsimies pārāk lielus riskus. Paldies! Paldies, vēl divi jautājumi no Bankoviča kungu un tad Aizsara kungu, un tad debats beigsies. Viljam Dank, Paul. Uh, just, just a few points, Croatia. Paldies! Tikai pāris lietas. Horvātija tikusi iekļauta kopš februāra šajā programmā Erasmus jaunajiem um, uzņēmējiem. Un uh, vietējais uh, kontaktpunkts, kas ir izvēlēts, ir Horvātijas uh, tirdzniecības kamera, un es esmu ar viņiem sazinājies, un ir ļoti daudz cerību, kas gulstas uz šo projektu, sevišķi, lai atrastu uzņēmējus kas varētu uzņemt jaunos uh, dalībniekus un lai palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem pretoties tirgus spiedienam un rast jaunus risinājumus. Manuprāt, tā ir ļoti būtiska programma, kas uh, rosinās lielu interesi. Tādēļ mēs šobrīd esam publicitātes un informācijas veicināšanas uh, stadijā un ceram, ka deputāti un atbilstīgi komisijas dienesti arī palīdzēs atbils, atbalstīt kontaktpunktu Horvātijā un radīs jaunas iespējas turpmāk nākotnē. Paldies! Paldies, kolēģi Gresle! Paldies! Es sapratu tā, ka ir problēma eh, ar budžeta noteikumiem, reglamenti, kas eh, traucē līdzekļu elastīgai pārvietošanai. Kas ir tieši tie panti mūsu budžeta regulā, eh, kas mums neļauj to darīt? Tā ir konkrēts jautājums, bet vispirms vēl kolēģim vārds. Paldies. Tas ir jautājums, kas tātad ir uzdots eh, komisijas eh, pārstāvjiem. Tātad, kāds ir jauno mm, dalībnieku skaits un mm, procentuāli, kas piedalās? Jā, un jautājums, kas ir iespējams 2014. gadā, kāda summa ir vajadzīga no 2014. gada budžeta, tāds vēl bija jautājums. Kolēģi Vainberger, lūdzu. Yeah, thank you for the comment from Croatia. Paldies par Horvātijas um, ko uh, komentāru. Es uzskatu, ka šeit um, operatīvitāte tiks um, panākta visnotaļ drīz. Kas attiecas uz finanšu regulu, paldies, Gislas Kundze, par šo konkrēto jautājumu. Man nāksies uz to atbildēt vēlāk, es nezinu, vai personiski varēšu to izdarīt, taču jautājums saņems atbildi. Lūdzu. Lūdzu. Jā, nu es tiešām arī gribētu e, saņemt atbildi. Nekautrieties man tos e-pastā nosūtīt. Kolēģi vēlas tieši E, informāciju pēpast. Jā, es jums to solu. E, Gresls kundze. Years, the... Kas attiec uz šo apjomu, pirmajos gados tas bija maz, jo bija mazas, e, jo bija daudz problēmu, to starp arī starpnieku organizāciju pieredzes trūkums, taču es uzskatu, ka vajadzētu koncentrēties uz rezultātu. Ja starpnieku organizācija nesniedza un faktiski izveidoja 10% eh, šo eh, attiec, biznesa kontaktu attiecībā pret to, kas eh, tika paredzēts. Un tad pirmajos gados tie bija 25-30%. Tāda bija pieredze pirmajos gados. Kas attiec uz saistību apropriācijām, tā nav bijusi problēma taču maksājuma apropriācijas sākumā bija mazākas. Taču saistība apropriācijas, kā jūs redzat, mēs esam 120% eh, no sākotnējā, no sākotnējā budžeta. Cik vien iespējams esam visu darījuši. 13. gadam mums bija aptuveni 17, 20 miljoni. Un tas eh, ir visnotaļ optimistisks eh, eh, process un prognozes, eh, un mēs ceram veicināt šo programmu. Paldies! Kā references vēlos pateikties visiem, kas bija šodien šeit un informēja mūs par šo programmu, ko Eiropas parlaments ir e, iedarbinājis. Proti, šī ir ļoti veiksmīga programma un tā tiek starptautiskā līmenī jau pozicionēta. Tā kā paldies visiem, kas tajā līdzdarbojas, un lūdzu arī parlamentu atbalstu šai programmai turpmāk. Un tagad vārds manai kolēģei Jutai Haugai, viņa vadīs tālāk sēdi. Paldies! Tūlīt mēs ķersimies pie cita jautājuma, kas gan ir nemazāk svarīgs. nemazāk vērtīga programma. Uzņēmēji ir pierādījuši, ka viņi prot efektīvi e, izmantot laiku. Paldies viņiem par to. Nu, tagad pievērsīsimies savai itgadējai tikšanās reizē ar aģentūrām. Tā mēs to dēvējam joprojām, lai gan starplaikā arī šeit ir in, trojkas instruments ienācis. Mums ir vienkārši daudz par daudz Eiropas aģentūru tagad, lai viņas visas šeit sirsnīgi sveikt un ļaut vēl arī visām izteikties, tad vajadzētu divas dienas paredzēt šādam pasākumam laikam. Tādēļ kopš laba laiciņa jau ir tāda trojka, un šī trojka tad runā visu aģentūru vārdā, īpaši izsakoties pret visu, kas aģentūrām ir svarīgs par visu arī par to, kas eh, veicās, tā kā laika ir maz, mēs ļoti priecājamies jūs šeit visus sveikt, runājām par budžeta projektu, kuru komisija mums visiem ir līdzdalījus, kurā, protams, ir ietverts arī aģentūra budžets un, protams, arī par to ko komisija plāno attiecībā uz aģentūru personālu. Tas jau izklausīsies negatīvi, bet jo jūs jau ziniet, kāda ir mana attieksme pret to, bet vajadzētu runāt par to, kā aģentūras to uztver. Runās aģentūru vārdā Eiropas dzelzceļa aģentūras pārstāvs Marcels Ferslīps nezinu, vai es pareizi izrunāju jūsu vārdu, un Mortens Šērums. Pamattiesību aģentūras direktors no Vīnes. Es ceru, ka ne tādēļ jūs šeit esiet, ka aģentūras tiesības tiktu ierobežotas un Andrejā Amons. Centra direktora vietnieks. Sirsnīgi jūs visus sveicu, un tagad vārds Ferslīpa kungam. Lūdzu. Uh, thank you very much, Mrs. Lies paldies, um, Jā, tik tiešām mans uh, uzvārds ir izrunājums dažādi, un šajā valstī tam ir priekšrocība. Godātie klātesošie, vispirms es gribētu pateikties jums par šo iespēju apmanīties ar viedokļiem par 2014. gada budžetu un par vispārējās pieejas īstenošanu praksē. Pirms sanāksmes ir bijis eh, pozīcijas dokuments un ir bijusi arī cīkāks eh, apraksts un eh, arī diskusijas par negatīvajiem rezultātiem aģentūrās. Pirms divām nedēļām mēs redzējām komisijas projektu 2014. gada budžetam un aģentūras šobrīd cītīgi meklē uh, risinājumus, kā izprast, ko tieši paredzēs uh, šis eh, budžets. Taču es joprojām uzskatu, ka situācija ir eh, ļoti neskaidra, jo eh, dažām aģentūrām, kas tiek uzskait, kas tika uzskatīt, uzskaitītas pagājušā gada decembrī, tika minētas kā jaunās aģentūras. Uh, Un tajā pašā laikā tām ir jāsamazina personāla izmaksas. Šeit ir bijusi runa par vienu vienīgu aploksni, kas nozīmē, ka ja vienai aģentūrai papildu resursi, lai pildītu juridisko mandātu un uzdevumus, automātiski pārējo aģentūru resursi tiek samazināti, taču uzdevumi joprojām paliek tie paši. Rezultāts ir tāds, ka vairumā aģentūru 2000, līdz 2014. gadam būs vis, vismaz divu cilvēku personāla samazinājums. Piektajā sadaļā ir runa par eh, jautājumiem, kas neietver kompensācijas mehānismu, kas nozīmē to, ka šī situācija joprojām ir neskaidra. Kas tad notiek um, šādos gadījumos, kad um, ir samazinājums uh, vai citas izmaiņas? Um, ir uh, vesela virkne aģentūra, kurās uh, notiks šis samazinājums par vairāk nekā diviem cilvēkiem, kamēr, piemēram, ombudsmenā situācija ir citādāka. Mēs Nu, dien vēlētos konsekventāku pieeju aģentūru budžetam, lai nebūtu šāda veida vien, nevienlīdzību. Sākuma punkts būtu tāds, ko tieši dalību valstis un institūcijas sagaida un kā tās sadarbojas ar dalību valstīm. Mēs zinām, ka daudzās dalību valstīs būtu iespējams veikt ietaupījumus, ja darbību nevajadzētu atkārtot uh, arī citās dalību valstīs. Mūsu pozīcijas dokumentā jau tas ir minēts, taču, piemēram, Eiropas apmācības fonds, uh, nu, tur ir um, samazināts budžets un uh, samazināts personāls, un tur ir tātad septiņu cilvēku samazinājums personālā. Jau šogad četri cilvēki tikuši atlaisti, un tātad šīs aģentūras pārvaldība ir lēmusi, ka 2014. gadā nebūs vairs nekādu samazinājumu. Taču komisija joprojām uh, ir pie, piedāvājusi 1,5% samazinājumu. Tātad par, šeit runa ir konkrēti par procentuālo apjomu, nevis par atlaistajiem uh, cilvēkiem. Uh, 29. aprīlī Šulca kungs vēstulē apstiprināja, ka parlaments vienmēr ir um, bijis par to, ka būtu jāsabalansē šīs prasības un finansējums. Mēs varam tikai piekrist Šulca kungam, taču mūsu minētie piemēri ilustrē to, ka uh, budžeta projektā ir pilnīgi citas lietas iekļautas. Jūs zināt, ka aģentūras ir pilnībā apņēmušās um, cīnīties ar finanšu grūtībām, kādās pašlaik ir Eiropas Savienība, nodrošinot um, caurskatāmu finanšu politiku. Taču Papildus tam visam sadarbojoties ar komisiju, mēs eh, arī veicinām sadarbību starp aģentūrām pašām, lai uzlabotu mūsu darba kvalitāti un efektivitāti, un mēs arī to esam iekļāvuši savā pozīcijas dokumentā. Šādi mēs mēģinām pēc iespējas labāk pārvaldīt aģentūras ar mūsu esošajiem resursiem, un tajā pašā laikā es vēlos bilst, ka tomēr ir visam ir savas robežas, um, ka šiem samazinājumiem ir robežas un par spīti vispārējās pieejas pozitīvajai uh, pieejai um, par samazinājumiem. Ņemot vērā jauno specifiku, jaunā ietvara regulam šķiet uh, dodas pilnīgi pretējā virzienā, kas uh, atkal jau aģentūrām palielina administratīvo slogu un apgrūtina to darbu, kas eh, negatīvi ietekmēs tātad eh, aģentūru darbību. Pagājušo gadu pēdējās sanāksmē mans kolēģis eh, bija šī tīkla priekšsēdētājs un teica, ka mm, aģentūras nespēja tikt galā ar visu, ar, ar, ar saviem pienākumiem, jo ir ļoti daudz dažādu programmu kas ir jāizpilda, un um, jaunais projekts varētu tam traucēt. Manuprāt, komisijai būtu jāizvērtē tas, kā situācija gada laikā ir mainījusies. Budžeta iestāde varētu uzskatīt, uh, ka aģentūru budžets ir jāsamazina, taču tad ir, uh, jāsamazina, taču tad ir uh, jāsūt skaidrs signāls valdēm, jo ņemot vērā grūtības, eh, kas parādās tajā pašā laikā, kad samazina budžetu. Uzdevumi joprojām pieaugu, un aģentūrām ir jāatliek, jāsamazina vai jāatceļ tādas vai citādas aktivitātes, taču daudzas ir eh, ļoti svarīgas un augstākās prioritātes. Ja visas ir prioritāras aktivitātes, tad situācija kļūst eh, ne, nerisināma. Tādas būtu mūsu bežas par nākamā gada budžetu, kā piemēram jaunie grozījumi, jaunie uh, kreditēto skolu uh, finansējumu jautājumi un citi jautājumi, kas detalizētāk ir e, aprakstīti, kā jau minēju, mūsu pozīcijas dokumentā. Līdz ar to mēs uh, nevēlamies to detalizētāk aprakstīt pašlaik mutiski. Kas attiecas uz interešu konflikta menedžmenta sanāksmi, uh, Cinders kundze bija referente, un viņa parlamentam rekomendēja ņemt vērā to, ka taupības politikas ietveros um, personāla samazinājums un citu veidu samazinājums uh, ievērojami palielina interešu konfliktu, un tas uh, ir draudz uh, Eiropas Savienības ierēķiem. Mēs to tam varam piekrist, jo mums arī ir liela problēma pārvaldīt interešu konfliktu tādēļ. Tas arī ir atkarīgs no resursiem, kādi mums būs, un tādēļ 2014. gada samazinājumam nevajadzētu būt tādam, kā tas ir paredzēts šobrīd. Plānojot šo instrumentu, tas pašlaik kļūst par ļoti e, sarežģīti e, risinām problēmu avotu, un tādēļ jāņem vērā, ka nākamo gadu laikā e, tas varētu apdraudēt decentralizētu Eiropas Savienības aģentūru pamatu. Runājot par vispārējo pieeju un komisijas ceļu karti, kā jūs zināt, aģentūra ceļa kartē ir 19 aktivitātes, un aģentūras ir iesaistītas eh, praktiski visu šo aktivitāšu īstenošanā, vai tieši vai netieši. Mēs to darām, jo mēs uzskatām, ka ļoti daudz noderīgu lietu varam rezultāt, rezultēties no šīs procedūras, taču tām ir nepieciešams pievērst eh, pienācīgu uzmanību. Darbs eh, notiek ciešās sadarbībā ar komisiju, un es vēlētos uzsvērt to, uh, cik uh, veiksmīga sadarbība mums ir bijusi starp aģentūrām un starp komisijas ģenerālsekretariātu, taču aģentūrām joprojām ir bažas par uh, komisijas izstrādātajiem um, noteikumiem un um, moduļiem, kas um, atstājuši pietiekoši lielu rīcības brīvību uh, specifiskajām iezīmēm katrai aģentūrai. Runājot par jauno aģentūru regulu, tās, to eh, izskata vairākas parlamenta komitejas, un tur ir problēmas, kas ir saistīts ar vispārējo pieeju. Aģentūrām būtu vēlme uzsākt dialogu ar parlamentu par pārvaldības un vadības jautājumiem, taču, diemžēl, mēs esam atklājuši, ka nav skaidrs, kas tieši parlamentā ir atbildīgs par šīs ceļkartes atšķirīgām daļām. No parlamenta 2011. gada rezolūcijas ir arī skaidrs, ka ir būtiski, lai parlaments atzītu šo aģentūru nozīmi. Un tādēļ arī mums ir izdevies par to diskutēt. Jā, un, manuprāt, ir būtiski piedalīties ne tikai institucionālajās debatēs, bet arī veicināt lielāku izpratni starp um, aģentūrām. Man blakus uh, sēž kolēģis, uh, kurš uh, uzņemsies aģentūru koordinācijas priekšsēdētāju amatu nākamajā gadā un par 4% nāksies veikt samazinājums nākamgad, diemžēl. Tajā pašā laikā vēlos izteikt to, cik eh, mums bijis liels prieks uzsākt dialogu ar jums, un mēs darīsim visu iespējamo, lai uzlabotu aģentūru pārvaldību un to efektivitāti, taču pašlaik mēs esam ļoti sarežģītā situācijā, un nākotnes perspektīvas, diemžēl, nav pozitīvas mūsu attīstībai. Uh, Paldies, došu vārdu kolēģiem, vai tiem būtu kas sakāms? Nē, tad paldies jums liels. Um, vielen dank, um, ich glaub. Paldies, es domāju arī, ka ir labāk mm, ļaut uzstāties visiem trim aģentūru pārstāvjiem pēc kārtas, un tad varētu sākties dialogs ar kolēģiem. Ķērumkungam tagad vārds lūdzu. Thank you, Madam Chair. Uh, Uh, I, do, I really don't have much or anything to add at this stage. I think uh, our current. Paldies, šobrīd es uh, neko daudz nepiebildīšu. Es domāju, ka kolēģis ļoti labi ilustrē visus uh, uh, izaicinājumus, ar kādiem saskaras aģentūras. Jā, This is the same for me. Uh, we have. Pateikt to pašu, mēs esam uh, sagatavojuši kopīgi šo ziņojumu, tajā ir iekļauts visai, kas mums sakāms. Jā, ja, gut, vielen dank. Um... Ļoti labi. Turklāt tas, ko jūs pozīcijas dokumentā esat ierakstījuši, ir labs darbs pamatam, labs pamats darbam. cerēsim, ka attiecīgās komitejas arī izdarīs pareizes secinājumus. Lai ne tikai mēs šeit budžeta komitejā sekotu aģentūru darbam, bet jūs nu pat pieminējāt, ka <clears throat> par ceļkārtu un komisijas 90. Uh, eh, rīcībām ciešā sadarbībā jūs izstrādājat pasākums, bet jums trūks dialoga ar parlamentu, jums trūks tur sarunu partneri. Bija šeit darba grupa, bet tā vairs, tās vairs nav. Mm. Viss trīs iestāžu um, paraksti, kad bija nožavoši uz šī dokumenta, parlamentā darba grupa tika likvidēta. Man prāt, vislabākais risinājums būtu tāds, ja jūs rakstītu parlamenta priekšsēdim, izskaidrot viņam situāciju un teiktu, ka mums ir vajadzīgs sarunu partners, un tad parlamenta priekšsēdus, priekšsēdus konferencē ar politisko grupu vadītājiem to pārunās, radīs risinājumu un teiks, mm, sim pavisam neitrāli, lūk jūsu uh, partneris parlamentā, man šķiet tā būs visprātīgāk. Jūs pieminējāt, ka. Jā, es redzu. Saka priekšsēdētāji. Tātad jūs pieminējat, ka jūs neapmierinot komisijas pieeja 2014. gada budžetam un jūs sardzat lielu risku vai jums izdosies ar šo budžeta savas uzdevumus aģentūrās īstenot. Komisija ir sagatavojusi ierosinājumu. Es jums saku, būs vēl ļaunāk. Ja jūs redziet, kas padome ne tikai tiek apspriests, bet arī ir jau ticis pierakstīts, kā tagad atkal uh, aģentūra um, finansējums tiek samazināts, te jums tiešām sametās bail. Un te es domāju, ka mums steidzam, es nezinu tieši kādā veidā, bet es jau to sludinu gadiem ilgi, ka mums ir jādodas uz attiecīgām ministru padomēm un tiem jāinformē savu vismaz budžetu ministru vai finanšu ministru, lai tiem var pamatotu atzinumu dot par to, tas, kas tur pat labāk ir, tiek piedāvāts, tas ir tiešām briesmīgi. Man jāsaka arī, ka komisijai ir liela vainī arī. Tajā kāds ir aģentūras algas kadēja, jo komisija nāk ar uh, lapām, kurās uzrādās, ka aģentūras saņēmuši šī gada budžetā 4% vairāk nekā iepriekšējā. Nu, mīļā stunda, ja mēs paraugamies vēsturiski, tad mēs varam runāt vēl par vēl vairāk procentu pieaugumu. 2000. gadā bija 9 aģentūras, 2012. gadā bija 29, un tagad mums ir 33 Nu, lūk. Un tās jau nenokrīt kaut kur no debesīm, no mākoņiem. Es domāju, ka šo tekstu esmu jau teikusi vairāk kā šīs aģentūras nenokrīt no mākoņiem. Tās eksistē, tām ir tiesisks pamats, un šis tiesiskais pamats tur ierosinājušas si komisija, dažreiz ne tikai pēc uh, likumdevēja ierosinām dažreiz komisija šīs aģentūras ir izdomājusi, un es jums teikšu, viņi izdomās vēl vairāk aģentūru. E, pirmdienas e, vakarā es dzirdēju kādu ģen, e, vidus ģenerāla direktorātu personu, kurš steidzam grib uh, aģentūru izveidot, kas visu likumdošanu Eiropas Savienībā un tās īstenošanu uh, kontrolē. Lūk, jau gaidam nākamo aģentūru. Kā es pazīstu savus kolēģis, viņi nebūtu neiebilst tam, ka uh, Eiropas Savienībā kaut kas tāds vēl tikt izveidots. Mēs redzam, ka komisija nespēja to šo likumdošanas īstenošanu konsekventi kontrolēt. Tas ir tikai piemērs, bet jā, viņi dodas uz padomu un saka, jā, visiem ir jātaupa, mums ir jātaupa līdzekļi, tad arī aģentūrām ir jātaupa līdzekļi. Pēc tam komisijai nav nekā, eh, ko citu izdarījis, kā pastiprinājuši šo tie tendenci uz eksternalizāciju. Arī to es jau sludinu. Es nezinu, kopš kur laika, kopš es atbildīgi par aģentūram komisija, eh, eh, ar tādiem rēķinu grāmatvedības manipulācijām visu izskaistina, atsakās no administratīviem uzdevumiem. Protams, tad arī piektajā kategorijā šis pieaugums ir diezgan ierobežots tiek izdomātas jaunas izpildu aģentūras, un mums tiek teikts, ka tas viss esot daudz efektīvāk, ja mēs izpildu aģentūras iekārtojam, līdz ar to es arī vairs tagad piekto kategoriju atslogojos. Šie līdzekļi tagad nebūs no operatīvā budžeta, kas te būtu paredzēts, ko tur implementēt, Nu, tad vēl ir decentralizētās aģentūras, kuras saņem arvien vairāk uzdevumu ne tikai no komisijas, regulu vai rīkojumu veidā, bet arī likumdošanas ceļā. Likumdošana esam pieņemši mēs visi šeit kopā, bet nebūs vairāk personāla, būs vairāk līdzekļu, kā tas viss lai darbojas, es nezinu. Godīgi sakot, skaidri sakot, es jau nesmu tāda, kas nerunātu skaidru valodu. Tā ir sūdzība vienkārši. Un tagad vārds Dominikam Rikē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī runātājiem par prezentāciju. Es eh, pilnībā atbalstu teikto un nevaru neko nepielikt, neatņemt. Kā parlamenta deputāts var teikt, ka, un jo sevišķi budžeta komisijā, es ļoti bažīgi un piesardzīgi pret to visu izturos. Šeit mēs runājam par Eiropas Savienības budžetu, un te, protams, ir ierobežojošs konteksts. Taču mēs kā deputāti šeit un arī citās komitejās strādājam pie tā, lai būvētu savienību, veidojot likumu tekstus, kas būvē pakāpeniski Eiropas Savienības attīstību. Un šajos eh, tekstos, eh, kas eh, paredzēti, lai uzlabotu situāciju, ir atspogļots arī aģentūru darbs. Un tas attiec arī uz šiem aģentūrām. Es vēlētos minēt divus piemērus. Pirmkārt, aviācijas drošības aģentūra, kas ir faktiski ar pašu resursiem finansēta jo tur ir iesaistīta rūpniecība un aviokompānijas un ir resursi. Aviācijas aģentūrai ir piedāvājums eh, līdz 2017. gadam samazināt, uh, likvidēt 50 uh, ekspertu um, posteņus un um, jau šogad desmit posteņus. Un tātad šeit runa nav par ietaupījumu veikšanu, bet par um, posteņu likvidēšanu, kas e, samazinātu aģentūras resursus. Un tādā gadījumā būtu nepieciešama uh, citu um, partneru piesaistīšana. Tas varētu samazināt uh, konkurētspēju. Šobrīd uh, šī nozare paplašinās, un šobrīd avio, avio kompānijām ir struktūrālas un konkurētspējas eh, problēmas. Šādā veidā mēs varētu tikai samazināt integrācijas eh, kapacitātes, taču vēl jaunāk eh, šobrīd dalībvalstīs, izņemot apvienoto karalisti, vairs nav ekspertu kapacitātes, kas būtu pietiekama kas nozīmē to, ka samazinot šos posteņus, tas samazinātu resursus, samazinātu pieredzes un ekspertu apjomu, tas eh, samazinātu arī um, dalībvalstu kapacitāti, izņemot apvienoto karalisti, tas pie, palienātu izmaksas eh, nozarei un transportam kopumā. Un paskatot man, kur, kam tā, kāda tad ir jēga, tas ir pilnīgi idiotiski jau no sākuma līdz pašām beigām. Tas ir idiotiski no visiem aspektiem. Lūdzu, paskaidrojiet man, kāda jēga tad ir no šī piedāvājuma. Otrs piemērs. Uh, Dzelzceļa aģentūras priekšsēdētājs uh, un citi priekšsēdētāji. Šobrīd mēs diskutējam mm, tātad par uh, reformu dzelzceļa pakotnēm, kas attiec tātad uz dzelzceļa transportu, transportā. Tas sastāda Eiropā vairāk nekā 10% no IKP Eiropas Savienībā, un tas ir ļoti būtiski arī Eiropas iedzīvotājiem. Tas pat ir ļoti sensitīvs jautājums, taču tad eh, mēs šeit saskaramies ar piedāvājumu nodot visas eh, licencēšanas kapacitātes eh, visam Eiropas Savienības dzelzceļa transportam aģentūru rokās, un kas tad ir nodots aģentūru rīcībā kā līdzekļi. Uh, 500 tūkstoši eiro gadā pārējais eh, budžets papildinājums, tas ir vienkārši smieklīgi, nav vērts par to runāt. Un tad aģentūrai tiek prasīts eh, pašfinansēties, eh, izsniedzot šos certifikātus, kas faktiski nebūs iespējams, nerunājot nemaz par atbildības un darba pieaugumu, kas būs ārkārtīgi liels piecu gadu garumā tiek piedāvāts palielināt uh, efektīvus par 20%, kas ir vienkārši smieklīgi. Nevi, tas uh, dzelzceļa transports tādos uh, apstākļos vienkārši nevarēs tikt nodrošināts. Parlamenta likumdošanas darbs un komisijas darbs šobrīd ir balstīts uz pilnīgi seriālu situāciju. Tas ir pilnīgs murgs, tas ir absurdi un nevarēs nekādā veidā īstenot praksē nodrošināt darbību šajās nozarēs ar šādu projektu. Pašlaik šajās aģentūrās ir aptuveni 500 darbinieku, kas eh, dara ārkārtīgi lielu un apjomīgu darbu dzelzceļa jautājumos, taču ja vēl būs jāuzsāk arī licencēšanas jautājumi, tad piecu gadu laikā palielinot šos eh, darbinieku skaitu par 20%, tas ir vienkārši sirreāli. Siri Es gribētu teikt, tas nav nopietni, tas ir bīstami un tas ir pilnīgi noteikti nav uh, nekādā gadījumā um, racionāli, tas ir idiotiski, tas ir visļaunākais. Vai tiešām parlamentam un padomē vajadzētu turpināt uh, panākt progresu likumdošanas jomā, uh, ja realitātē tas uh, mums noved pie šādiem rezultātiem. Manuprāt, mēs eh, viens otram nododam tādus kā sainīšus ar eh, dažādiem likuma projektiem un papīriem, un kas eh, nonāk tādā kā lielā noliktavā, taču realitātē nekas nenotiek, un rezultāti ir vienkārši katastrofāli. Es uzskatu, ka aģentūra problemātika būtu jāceļ gaismā, tas ir prioritārs jautājums, jo tas pilnībā diskreditē Eiropas Savienību, visu mūsu darbu un uh, likuma projektu projektiem un citiem tekstiem vairs nebūs nekādas jēgas. Šī problēma pilnīgi noteikti nav anegdotiska, un tā ir Eiropas Savienības institūcija būtībā. Paldies! Divi vēl labi piemēri, kurus tu labi mums izklāstīji, Dominika. Un ir vēl vairāk tādu piemēru, bet ir jau arī vairāk aģentūru. Anna. Yes, thank you, Chairman, and... Paldies, Restākungs! Vēlos pateikties eh, trīs eh, pārstāvjiem par sniegto informāciju uz, attiecībā uz šo situāciju, kas ir ļoti sarežģīta. Manuprāt, eh, svarīgākais, kas ir jāatcerās, ir, ka vairums no aģentūra izmaksām ir operacionālās izmaksas. Tie nav administrācijas izdevumi. Līdz ar to liekas savādi, ka uz viņiem attiecināmi eh, taupības pasākumi, kuri saistās ar administratīvajām izmaksām. Esam klausījuši vairākus piemērus, varētu minēt vēl vairāk piemēru. Tomēr, ja jūs vēlties eh, ietaupīt šajā jomā, tad, manuprāt, tas ir jādara balstoties eh, uz novērtējumu. Un, jebkurā gadījumā, aģentūras tiek novērtētas visu laiku. Pēc eh, tam eh, var arī pieņemt struktūrālākus lēmumus, un tieši šobrīd ir šāds aktuāls gadījums, kur uh, eh, rīt ir diskusija par to, ka CEPOL vajadzētu uh, iespējams apvienot ar Eiropolu. Un gan parlamentā, gan padomē ir pret šo priekšlikumu. Un ar to uh, tas ir aktuāls gadījums, kur visticamāk var ietaupīt, tomēr galu galā neviens nevēlas šādu apvienošanu. Droši vien var atrast eh, kādus citus aktuālus gadījumus, kad apvienojot aģentūras eh, varētu paaugstināt efektivitāti un gūt kādu labumu, tomēr tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Un eh, runa ir par varas sadalījumu starp valsts vadītājiem, par to, ka aģentūra tiek pārcelt uz citu valsti. Tas visu aizvien vairāk sarežģīja. Un, protams, ka kādam par to visu ir jāmaksā. Es domāju, ka jūs ļoti pareizi norādījāt to, ka viena lieta ir, ka komisija ir priekšlikums, kurš liekas negodīgs. Mana uh, doma bija tāda, ka vajadzētu rūpīgi novērtēt katru saģentošu darbu un uh, pateikt, ka uh, komisijas priekšlikums uh, nav um, uzreiz mums aizsošs likums, mēs varam mainīt. Tomēr uh, padomu ļoti uh, bieži nāk klajā ar taupības pasākumu ierosinājumiem, īpaši neiedzinoties konkrētajā problēmā. Vienkārši e, samazinot budžetu. Un līdz ar to mums priekšā stāv ļoti sarežģītas diskusijas. Man ir viens jautājums par to, ka ļoti bieži e, dažām aģentūrām ir e, problēmas dēļ tā, ka Eh, netiek ievies organogrammas, un, protams, eh, ka tas šeit nav minēts, tomēr es eh, zinu, ka tas var radīt praktiskas problēmas. Tagad tiek aprakstīts tas, ka daudzām aģentūrām ir tik lielā mērā samazināts budžets, ka viņi nevar nodarbināt nepieciešamo skaitu uh, cilvēku, kas ir paredzēts viņu darbinieku struktūrā. Un līdz ar to šeit ir tāda neatbilstība. Tomēr es vēlētos uh, pārliecināties par to, ka mēs varam iegūt informāciju par šo jautājumu, jo gal galā tas var izrādīties ļoti svarīgi. Un es arī domāju, ka mums eh, vajadzētu uh, likt apzināties savām komitējām, eh, cik svarīgi tas ir, lai izvērstu konkrētas rīcība politikas konkrētās jomās, lai varētu pienācīgi novērtēt vajadzības. Un šogad laikā dažkārt aģentūra problēma eh, bija interesu trūkums un izpratnes trūkums par to, eh, kāda ir viņu uzdevuma. Tomēr, manuprāt, specializētās komitejas aizvien vairāk eh, labi izprot to, kādas ir situācijas, un mums vajadzētu arī paļauties uz viņām, lai tās mums sniegtu nepieciešamo informāciju. Bet, ja kurā gadījumā, manuprāt, Galvenais ir tas, ka eh, padomē ir ļoti neliela interese par šīm aģentūrām. Mēs to redzējām tad, kad eh, diskutējām par kopīgo izpratni, ka bija ļoti sarežģīti iegūt mandātu no padomas puses, jo viņam nebija nejausmas, eh, ka viņam vajadzētu iezināties šajos jautājumos, tā tiešām ir problēma pat par sevi. Un es arī domāju, ka Tas ir nepareizi nošķirt aģentūras un teikt, ka tām visām eh, vajadzētu piešķirt vienādu eh, budžetu. Ir tā, ka daudzās jomās aģentūrām ir jauna uzņēmums, arī jauns aģentūras, kā piemēram eh, finanšu pāraudzības jomā. Tā ir, protams, ļoti jau, liela prioritāte un ir tiešām savādi, ka jūs sakat kaut ko jaunu, un uzreiz arī eh, samazināt tam budžetu. Un, eh, protams, ir arī īpaši gadījums attiecībā uz aģentūrām, eh, kuras tiek finansētas ar um, soda naudu palīdzību, kurus maksā industrija. Protams, ir jāskatās, kā viss veiktais darbs arī tiek realizēts. Tā ir ļoti sarežģīta lieta. Un varēja teikt to, ka parlaments nu pat, kā ir pasūtījis pētījumu, uh, par šo te eh, soda mm, maksu uzstādīšanu. UHEM, kas ir pilnībā pašfinansējoša aģentūra, eh, tad eh, medicīnas aģentūra. Tas ir kā aizaispunkts diskusijām par šo jautājumu attiecībā par sodu naudām un aģentūrām, jo šīs tēma noteikti nu, politiskā veidā un mums vajadzētu kaut kādu uh, ideāls attiecībā uz to, kā risināsies nākotne. Vai mums ir nepieciešami principi? Un kas tiks darīts nākotnē ar pārpalikumiem, deficītiem? Lai mēs varētu pārliecināties par to, ka aģentūras var atbilst visiem kritērijiem, jo man, nu, prāt, būs aizvien vairāk aģentūras, kuras nākotnē uh, tiks finansētas ar soda naudu uh, palīdzību, piemēram, finanšu sektorā. Un ar to uh, mums ir nepieciešama kāda principa attiecībā uz šo jautājumu, lai garantētu, ka viss tiek pareizi darīts uh, nākotnē, bet man ir arī tādas aizdomas, ka iespējams septembrī, oktobrī mēs jau varēsim iekļaut komitejas darba kārtībā un uh, izvērst par to diskusijas. Aktualizēt šo jautājumu uh, par uh, principiem, pēc kādiem tiek noteikti soda naudas. Paldies! Ingai, tev tas vārds. Paldies! Cilvēki nodarbojas ar jautājumiem, kur mēs neesam izvirzījuši nekādas priekšlikumus. Vairāki jautājumi no manas puses - darbinieku regulas un kā tas ietekmē aģentūru darbu, tātad šo uh, 40 eh, stundu eh, darba eh, stundu noteikums saprot, ka ir jāpaņem jauni darbinieki, tomēr es vēlētos zināt, kādas ir izmaiņas darbinieku regulējumā, kādas, kā, kā tam ir ietekme uz aģentūrām. Nu, otrkārt, šobrīd finanšu regula tiek pārskatīta aģentūrām. Un mani diezgan pārsteidza tas, ka bija tik tiešām neliels ieguldījums visā šajā procesā. Uh, kādu ieguldījumu var sniegt aģentūras, lai pārstādātu šo finanšu regulējumu, un kā notiek ar darbinieku statūt, statūtiem, kāds ir šis ieguldījums, ja ir šādi dokumenti, vēlētos ar tiem iepazīties, jo tas mums sniedz kādu ideju par to, kurā virzienā virzāmies. Tad jūta attiecībā uz darba grupu, kurā man bija tas gods strādāt, jūs izteicāties vairāk kārt, un es par to, un es tam visam varu piekrist, tomēr komisija arī par to vajadzētu padomāt. Uh, Eh, kā eh, viņi integrē šīs izmaiņas eh, mūsu Eiropas ainavā, tā sakot. Jo, ja mēs vienkārši tādā virzienā turpināsim, tad mēs radīsim jaunas iespējas pašreizējās sistēmas ietvaros. Tomēr jautājums ir, kam mums šāds iespējas ir vajadzīgs. Es vēlētos arī šeit norādīt uz to, ka mums ir jāierobežo aģentūra izaugsme. Es domāju, ka komisijai ir arī pašai jāuzņemas jauni uzdevumi attiecībā uz jaunu aģentūru uh, radīšanu, lūdzu, uh, esiet daudz ierobežojošāki nekā iepriekš. Es uh, piekrītu jums pilnībā. Arī attiecībā uz padomi. Ir dažādi juridiskie standarti, kādi ir jāievēro aģentūrām. Mums, kā parlamentā, vajadzētu būt iesaistītiem visās sarunās, kas ar to ir saistītas ir jāatsāk sarunas par darbinieku jautājumiem, par juridisko pamatu, par aģentūrām pašām. Es eh, zinu, ka katrai aģentūrai ir savas problēmas, un es eh, nedomāju, ka eh, mēs to visu varam atrisināt. Es domāju, ka mums ir jāiedziļinās katrā konkrētajā gadījumā, bet kā budžeta komiteja mums pilnīgi noteikti ir jāizdara spiediens uz padomi. Mēs vēlamies palīdzēt aģentūrām. Lai izkļūtu no šīs bezgalīgās, šī bezgalīgā cikla, ka mēs runājam vienmēr par tām pašām problēmām. Es būtu gatavs šeit iesaistīties, es domāju, mēs esam veikuši lielisku darbu, Un šajā starpinstitūcija uh, eh, darba grupā mēs saņem ļoti labu informāciju, es ļoti labprāt līdzdarbojos šajā darbā. Viss informācija bija ļoti veiks, vērtīga, mēs visi zinām, kā var palīdzēt aģentūrai, nu tad taču izstrādāsim plānu, kad mēs to, ko esam paši izstrādājuši, arī īstenojam. Paldies! Jā. Šis tas no mūsu veiksmīgiem plāniem vienkārši eh, mums neizdevās to pret padomu īstenot. Skaidrs, bet eh, labi, Monikai vārds. Jā. Mm, piekritīšu Anai Jensenai, ka tā jau gan arī ir, ka padoms un dalību valstu neatlaidību, eh, kad viņas reiz ir radījušas kādu aģentūru, vairs neko nemainīt, ir, ir neticām. Ja paskatāmies Sepol, tad tā gan nebija komisijas pašas iniciatīva, bet Lielbritānija patiesībā Sepol izlika pa durvīm. Tā bija pamat problēma. Mēs taču būtu varējuši padomāt eh, iepriekš, kā mēs šo eh, tālāk izglītību drošības jomā eh, varētu saistīt ar esošām iestādēm Eiropol, Eurojust, Frontex, uh, kapacitātēm, kā labāk to visu sasaistīt. Bet visļaunākais ir tas, ka komisijai parasti tas ienāk visprātā tikai tad, kad kā no dalībvalstīm pasaka, mums pietiek, mēs vairs negribam, un tad sāk domāt visi. Un tas tiek kā tāda brīnišķīga izmaiņa prezentēts, kas notiek tādēļ, ka patiesībā Bremsilā mūs vienkārši ir izlikuši no ēkas, Angļi grib padot šo ēku, un mums vairs nav vietas jums, lūk, lielā izmaiņa. Mums sen jau vajadzēja padomāt par to, vai nebūtu vērts cilvēku tiesības, sieviešu tiesības nodalīt. Manuprāt, sieviešu tiesības ir e, nedalāmi saistīts ar cilvēktiesībām, un aģentūras veids daļai vienu un to pašu darbu. Abas veids e, dzimumu statistika tikai ar nelielām niansēm atšķirībām. Man tiešām dažreiz rodas jautājums, cik lielā mērā komisija un Ingas jautājums tiešām ir vietā, saprot pati savu, savus uzdevumus un kā viņi tos saprot. Es tagad neminēšu vārdā, kura aģentūra, attiecībos kura aģentūra, kura ģenerāla direktora, eh, kurš ģenerāla direktorāts man teica, ka aģentūra gandrīz lielāka par ģenerālu direktorātu. Tā taču nevar būt. Un tad es konstatēju, ka e, nereti dalībvalstīs tā tas ir, ka operatīvās vienības e, ir lielāks nekā ministrijā e, štats. Ja mēs katru ministriju tik ļoti uzplast, teiksim, mums bija 500 ministrijas darbinieku un 120 tūkstoši kaut kur citur, tas ir pilnīgi skaidrs, ka ministrija ir mazāki. man tiešām, es tiešām saskatu problēmu ar to, ka komisija nav skaidri definējusi, kur uzdevumu būtu jāveic aģentūrai operatīvi. Ja es paraugos kaut vai uz Eiropolu, tad skaidrs, ka komisija to nevar veikt. Tās ir operatīvas vienības, kuras tiek koordinētas starp valstu līmenī. Protams, tas nav komentērs uzdevums, komisijas uzdevums, tur ir vērts dibināt aģentūru. Uh, Ir daudz aģentūras, kur pastāvēšanai tiešām ir jēgas, viņām tad vajadzētu labāk finansējumu, labāk štātu nodrošinājumu, un tad, ja runa par PVN krāpšanām, mēs zaudējam divvietīgas miljārdu summas, un tad dalība valsts saka, e, raizījās par to, un tad e, tas viss darbs neveicās, tāpēc, ka Eiropolā nav personāla, ir 12 cilvēki. Atbildīgi, tad tas ir mazliet tā kā par maz šiem visiem PVN krāpšanu izmeklēšanām. Tad jau Eiropas Savienība patiesībā pati sevi finansētu, ja viņi to saprast. Kaut vai mēs 10% šo krāpšanu atklāt, tad mēs varētu bezgalīgi daudz cilvēkus uzņemt darbā. Nu, es jau negribu tik daudz uzņemt darbā, bet tas varbūt tomēr būtu tāredzīgāk, ja mēs uh, ne, ne, nepiet ar šādu uh, paušālu pieeju Labi, mēs visiem kaut ko atņemam, mēs uh, izveidosim kibernoziegumu apkarošanas uh, centru un Eiropols saņems mīnus deviņas darbinieks par to. Es tikai varu teikt, <clears throat> lai veicās bērnu pornogrāfija, kibernoziem, viss priecāsies, jo mums ir trīs cilvēki, kas strādā ar šiem jautājumiem. Brīnišķīgas laipni apsveic Eiropas Savienību. Un no tā, kas mums ir, mēs kaut ko atdosim, jo tas ir jau tā tik dāsns, šis darbnieks štats. Eiropols ir tik liels, jau vai ne, to mēs dzirdam, ir tik daudz noziegumu, cilvēku tirdzniecību, narko uh, biznes, kur koordinācija būtu nepieciešama. Tas attiec ne tikai uz Eiropolu, bet arī uz daudziem citiem. Mēs visi zinām šos piemērus, arī attiecībā uz Eirojust, kad mēs gribam uh, uh, prokuratūras sadarbību veicināt, kaut kas ir jādara ar eiro, jūs tas nevar notikt uh, eh, par nulles, un es šo jautājumu uzskatu par pamatot, kā pieties ar šim 40 stundām. Uh, bet tomēr tas ir jānodala no jauniem uzdevumiem. Un, ja mēs skatāmies uz EC3 tādu konstruktu, lai, piemēram, internetu krimin noziedzību tādā šova uh, aktā definēt no jauna, tad mēs teikam, nu, tā ir augoša aģentūra, nu, godīgi sakot, šis uzdevums mums ir arī jau tagad bez oficiāla EC3. Šie iz, uzdevumi pieaug, tad arī šis jautājums, kā definēt izaugsmu, man šķiet diezgan absurds, kā mēs tam pieejam. Uh, Precīzi situācijas analīze var tikai atbalstīt 40 stundas, tieši tā, tad vajag precīzi parēķināt, bet būtu uh, vērts gan parēķināt, kāda ir komisijas uzdevuma. Pēdējais, ko gribēju teikt par nodevām. Attiecībā uz EKA es dzirdu, ka reģistrēšanai vienā jomā vienam uzdevumam mazam ir 9000 eiro nodevas jāmaksā. 9000 eiras Mēs paši savus iniciatīvas eh, šādi nogalinam, jo lielāka nodeva, jo vairāk, eh, labāk aģentūrai, taču tas nenāks aģentūrai pa labu. Ekai vienkārši tik un daudz, tik un tik jānopelna, vienalga kā nopelniet, uzņēmumiem, lai maksā. Tātad šāda analīzes ļoti atbalstīt. <clears throat> ja man liekas, ka tiešām šeit ir šis tas greizi. Un varbūt Roiks pārstāv mums varētu arī kaut ko par šiem budžeta jautājumiem pateikt. Paldies. Paldies, Monika, tevis teiktais. Jo vairāk nodevs, jo labāk darbojas aģentūra, jau tas neatbilst patiesībai, jo komisija arī grib šo nodevu finansēto jomu likvidēt. Tātad rū, uh, uzņēmējs darb maksā par šo pakāpojumu vienalga, vai tas ir eka vai kas, viņi grib, lai pēc iespējas ātri tiek padarīts šis darbs, bet ja tev nav darbinieku, tāpēc, eh, kā arī ēmai, ir samazināts štats, mm, tad vairs šo pakalpojumu nav iespējams sniegt. Tātad arī šeit es no, uh, eh, nodaru kaitējumu Eiropas Savienības eh, inovācijas spējām maz piebildu. Eiropas komisija vairs tikai kontrakta aģentiem piedāvā darbu milzīgā e, skaitā. Tātad arī vairs e, dalībvalstu eksperti. E, jūs neatradīsiet, kas par to ir gatavi strādāt, tikai tādi, kas ir gatavi par 3 vai 3,5 tūkstoši eiro mēnesī strādāt uz dažus gadus. No dalībvalstīm mēs tur vairs labas ierēģiņas nedabūsim šajos darbos. Uh, Jā, tas viss ir diezgan šausmīgi, saka priekšsēdi. Man tā vai tā ir jājautā, vai komisijas pieeja vispār saskan ar mūsu budžeta e, tērēšanas noteikumiem, vai tas nav preklikumīgi? Lūdzu, netraucējiet prēzes kungam to atbildēt. Ja es paskatos uz aģentūrām visām kopumā un saku, tās ir manas aģentūras, viņām ir tik un tik darbinieku, un viņām ir pirmkārt 1% jāsamazina štati, otrkārt 1% uh, e, savu personālu viņiem ir jāieliek tādā personāla uh, kopumā, un ar to es tad apkalpošu. Un ar to es tad apkalpošu visus, e, vai tas vispār ir likumīgi, vai es vien aģentūru, no aģentūras viens A kategorijā var um, pārbīdīt uz trešo kategoriju, vai tas vispār atļauts, vai tas nav pretlikumīgi. Mums vienmēr tiek aizliegts, ko tādu darīt. Ja mēs, mums pār, paliek pāri līdzekļi kādā kategorijā, tos vienkārši pārbidīt citā kategorijā. Inges Gresls jautājumu es nevaru atbildēt, komisijai to nevajadzētu atbildēt. Ja jūs to variet atbildēt, tad varbūt Kā personāla statūta izmaiņas ietekmēs uh, statūts un kāds ietekme būs budžeta reglamentu kārtību izmaiņām? Un tad preses kungs atbildēs, un tad mums būs jābeidz. Paldies. Uh, thank you very much because it was. Uh... Paldies. Šis bija ļoti interesants uh, debatas par eh, galvenajām aģentūra problēmām. Vēlos pateikties par jūsu uh, ierosinājumu, jo mums tik tiešām ir uh, nepieciešams saruna vēdējas parlamentā, un mēs arī aizrakstīsim Šulca kungam lūdzot šādu iespēju. Un jūs minējāt arī to, ka dalībās un padome uzstāja uz to, lai uh, turpmāk tiktu samazināts aģentūra budžets. Es varu jums teikt uh, to, uh, ka uh, mūsu līmenī mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, eh, lai paskaidrotu iemeslus, kāpēc eh, mums ir eh, nepieciešama šāda budžeta evolūcija. Tomēr tas ir arī ļoti bīstami. Piemēram, tagad ir ierosināts, ka dažu gadu laikā iespējams mēs vadīsim um, mm, dzelzceļa ritošā sastāva uh, autorizāciju Eiropā, un dažas dalībvalstis ir uh, paturējušas uh, budžetu uh, savu iesāžu rokās, un uh, tas ir skaidrs jau šodien, ka tā būs. Un tad es vēlētos uh, atbildēt uh, uz uzdoto jautājumu. Mums ir eh, šobrīd eh, tādas eh, problēmas, par kurām runāja jau citi deputāti. Pirmkārt, tad, kad aģentūrai ir zinām ienākumi, tad tā var radīt jaunas darba vietas vai arī mainīt darba pienākums darbiniekiem. Un noteikti arī darbinieku samazinājumi, jaunu plānu pieņemšanas gadījumā un tā ir ļoti e, īsredzīga e, politika. Jo tas viss ietekmē aģentūras e, attīstību. Un instrumenti, kā varētu pieļaut šādu procesu, tie joprojām nav pieejami. Un tā tiešām ir problēma. Un uh, problēma par to, ko daudzi jau runāja, ka tiek ierosināts uh, izmantot uh, nacionālais eksperts. Un tur uh, rodās interešu uh, konflikts, uh, tomēr uh, nav uh, uh iespējams piesaistīt uh, uh, nacionālais eksperts, kas būtu pilnībā uh, neatkarīgi. Vienmēr pastāv šāds uh, interešu konflikts. Mums nākotnē nepieciešams, piemēram, mm, tad eh, specializētie inženieri, kuriem ir 50 gadu starptautiska pieredze, viņiem ir jāzina trīs valodas un uh, trīs uh, gadus viņiem jābūt pakļautiem auditiem, un tas ir visi ļoti uh, dārgi. Un tāpēc es arī nedomāju, uh, ka uh, var uh, uzlikt tik lielu pienākumu slogu uh, līguma uh, darbiniekiem, un tad attiecībā uz aģentūru uh, administratīvajiem izdevumiem. Uh, Mums bija eh, ļoti eh, entuziastiskā nostāja eh, par jauno pieeju attiecībā uz finanšu regulu un personāla regulu. Tam mērķis, protams, ir vienkāršot regulas, kuras ir svarīgas arī aģentūrām, un mēs šīs, šos noteikumus vēlamies ievies visās institūcijās, lai tas ir sarežģīti. Un tad attiecībā uz 40 stundu noteikumu jaunais eh, pētē, priekšlikums, kas attiecās uz uh, ierēdņu uh, regulējumu, ir ļoti vienkāršs. Un uh, mēs, mums bija konsultācijas par šo priekšlikumu, tomēr neviens mums neko uh, nejautāja, un tāpēc mēs uh, nolēmām uh, piemērot uh, šo te, noteikumu aģentūrām attiecībā uz 160 stundām. Uh, šāda uh, reakcija uh, bija uh, no visu kolēģu puses, un mēs būsim ļoti laimīgi par to, ka varēsim strādāt tikai 40 uh, stundas nedēļā. Un tas attiecās uz visiem mūsu darbiniekiem. Visi varēs teikt, ka mēs uh, šobrīd uh, strādājam daudz vairāk, daudz, daudz vairāk vairāk par 40 stundām šobrīd. Un tad attiecībā uz eh, to, ko teica eh, citi Eiropas parlamenta deputāti, es domāju, ka. Mēs varam ļoti tam piekrīt, eh, tomēr es došu vārdu Mortenam, kurš arī vēlas kaut ko vispārīgu bilst. Man ir divas īstas piezīmes attiecībā uz to, kas tika teikts attiecībā uz aģentūru lomu un eh, vietu Eiropas Savienības eh, institūciju saimē. Manuprāt, eh, ir jāpanāk liels progress šajā sakarā. Mums iztrūks tāds kopīgais narratīvs sabiedrībā par dažādajiem uzdevumiem un lomām. Kāds ir aģentūru ieguldījums? Es domāju, ka daudzas diskusijas var uzlabot vienkārši uzlabojot šādu atsauci ir vairāk jākoncē ar dalībvalstīm un galvaspilsētām, lai saprastu, kā viņi izprot aģentūru lomu. Un tas ir tiešām eh, nedaudz eh, savādi, ka vairums no aģentūrām atrodas galvaspilsētās eh, dalībvalstīs. Par šo jautājumu esam runājuši ar Trojku, par to, kā mēs varam uh, palielināt zināšanas, kā mēs varam palīdzēt, lai izveidotu šādu uh, kopīgu vispārēju izpratni. Un eh, attiecībā uz to, ko eh, minēja par sadarbību starp attiecībā uz eh, pamatiesību aģentūru. Vēlos tikai teikt, ka tik tiešām ir spēcīga sadarbība gan administratīvajās lietās, kā piemēram attiecībā uz iepirkumu jautājumiem, starp šīm divām aģentūrām, kā arī ir ļoti citi svarīgi jautājumi, par, pie kuriem tiek kopīgi strādāts. šīm aģentūrām tad tiešām eh, ir veiksmīga sadarbība. Paldies! Jā, vielen dank, um, Inge. Paldies! Tā kā es vēl gaidu preses kunga atbildu, un mēs arī runāsim par Giovanni grozīto budžetu, vai tas divu pusēji var būt tavu jautājumu? Tas būs divses? Jā, tā kā bija runa par 40 stundas, un mēs strādājam līdz spēku izsīkam. Ai, ja tur taču, piemēram, flexi time. Es gan gribētu nedaudz konkrētāk dzirdēt. Tāds būtu mans lūgums. Paldies. Prēsas kungs. Thank you, eh, Madam Chair. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze. Es nevarēšu atbildēt uz uh, šo jautājumu detalizētāk un došu vārdu kolēģiem, lai tie paskaidrotu, kā tas tiek īstenots, taču atgriežoties pie priekšlikuma konteksta budžeta projektam 2014. gadam, kā uh, tātad um, ir institucionālais nolīgums par budžeta disciplīnu un finanšu pārvaldību Tā ir politiska vienošanās starp uh, parlamentu komisiju un padomi. Un tur ir um, šie plāni samazināt uh, piecu gadu garumā par 5% institūciju personālu. Un tas pats attiecas arī uz darba stundu skaitu 40 stundas nedēļām. Komisija ir um, balstījusi savu priekšlikumu uz um, to, kas ir um, panākts, uh, uz vienošanos, kas ir panākta budžeta sakarā. Un runājot par prerogatīvām un budžeta ziņā un likumdošanas ziņā, dažkārt tās iet vienā virsienā, bet dažkārt ir atšķirības. Ņemot vērā šo ietveru un sākumu punktu, izējas punktu, ir skaidrs, ka ir aģentūras, eh, ir atšķirīgās pozīcijās. Ir dažas, kuras jau ir ļoti senas, ir citas, kas ir nesen, izveid, nesen izveidotas, un ir atkal citas, kurām ir paplašinājušās kompetences tiesību aktu grozījumu sakarā tātad ir ļoti atšķirīgas vajadzības, un ja mēs mēģinām atbildēt uz šīm atšķirīgajām vajadzībām un atšķirīgiem aģentūru līmeņiem, tad eh, kopējais cilvēku resursu skaits eh, samazinās, un ko tad eh, darīt šo aģentūru sakarā? Var vienīgi veikt samazinājums citās jomās lai risinātu šo aģentūru problēmas. Priekšlikumu izveidojot, eh, komisija ir mēģinājusi skatīt eh, šo aģentūru vajadzības un um, risinājumus, kas ir iespoguļojis eh, budžeta projektā 2014. gadam. Un ja mēs to pieņemam, tad mums ir jābūt konsekventiem, un attiecīgi komisija seko tām uh, vadlīnijām, kas parādās uh, starp institūciju nolīgumām, nav patiesi nošķiramas starp uh, Eiropas Savienības iestādēm un aģentūrām finansējuma ziņām. Te ir runāts par visām Eiropas Savienības iestādēm un aģentūrām. Un runājot par šīs disciplīnas ietekmi, ir skaidrs, ka ekonomiskie um, darbinieki uh, arī ir iesaistīti šajā procedūrā un ir um, nepieciešams panākt to, lai šo aģentūru vajadzības uh, tiktu ievērotas. Tātad ir jāpierāda efektivitāte arī tām aģentūrām, kas ir pilnībā balstās uz pašu resursiem. Uh, Dažu aģentūru piemēri tika minēti, kurām tātad ir paplašinājušās kompetences. Ir runātājs, kurš minēja vairākus piemērus šajā sakarā. Es teiktu, ka aviācijas drošības um, aģentūras uh, gadījums ir tāds, ka 13. gadā bija gandrīz 60 uh, posteņu, kas uh, paplašinājās, tādēļ paplašinātās kompetences tika atzītas. Un līdz 2020. gadam arī um, dzelzceļa aģentūras jauniem uzdevumi ir tikuši ņemti vērā ar pašreizējo pieejamo piešķīrumu apjomu. Runājot par nākotnes vajadzībām, es uh, domāju, ka te jau tika minēta iespēja veikt um, apvienošanu, kā piemēram Eiropolu un Cepalu un citu aģentūru sakarā, kurām ir zināma līdzīgas uh, kompetences. Un efektivitāte ir uh, viens uh, no mērķiem, kur šī budžeta disciplīna paredz. Tāpat arī ir jābūt apdomīgiem likumdošanas procesa laikā. Es domāju, ka tas ir kopīgs pienākums samierināt dažkārt eh, pretrunīgas vajadzības. Es tikai minēšu vairākus eh, faktus, kā jau jūs teicāt, priekšsēdētājs kundze. Tik tiešām aģentūru skaits ir pieaudzis eh, līdz 32 2013. gadā, Eiropas Savienības eh, ieguldījuma apjoms eh, kopš 2000. Eh, gada ir pieaudzis par astot, astoņām reizēm izdevumu ziņā un četras, četras reizes personāla ziņā. Lai atbildētu uz jūsu jautājumu par personāla pārcelšanu un apropriācijām, nav šī transfēra, ja pārcelšanas komisija piedāvā vienu procentu šai pārcelšanai, un te ir um, procedūras, kas ir paredz tikai un vienīgi vakanto posteņu iesaistīšanu, uh, proti vakanto posteņu samazināšanu. Faktiski nav cilvēku uh, pārcelšana no viena posteņa uz citu, ir vienkārši jau esošo posteņu efektīva sadalē ir um, indikatīvi apakšgriezti katram, katrai sadaļai un indikatīvs uh, esošo um, grieztu, par kuriem ir vienošanās uh, samazinājums, un tātad uh, šie elementi tiek ietverti šajā projektā. Komisija ir piedāvājusi jaunu iestādi Eiropas Banku rezolūcijas valdi, kas arī tiks uh, pievienota pašreizējiem aģentūru skaitam. Taču šī aģentūra būs uh, pilnībā ar pašu resursiem finansēta. Un tā tad um, šiem griestiem ir jābūt pietiekami augstiem, lai tie ietvert visas vajadzības, uh, kas um, varētu parādīties. Tāda būtu mūsu pieeja. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, vielen dank. Um... Paldies. Pieņemsim zināšanai, nevarētu teikt, ka tas mūs apmierina. Pateicos visiem. Nē, es nepadodos. Arī tas tagad tā izklausās tik rezignējoši. Nē, nē. Paldies visiem, kas ieradās. Protams, trojka bankas pārstāvjiem, kas uzstājās, bet arī direktoriem, kas ieradās, lai klausītos mūsos un kas neteica neko, bet varbūt šo to padomāja. Es tagad nepieminu konkrēti vārdā Katrīnu. Paldies! Mums ir tagad jāturpina ar budžeta komitejas darbu, jo šo pēcpusdienu mūsu referents vairs nebūs klāt. Mums tagad jāgādā par mūsu grozīto budžetu. Ceturto, piekto punktu. Giovanni. Paldies, Juta. Jā, īsumā par grozīto budžetu, par 3, 4 tagad nē, es sākšu ar 5, attiecīgi balsojumu vēl gaidām. Sāksim no EBH2. Jūs atcerieties, tas ir garš stāsts, mums bija politisks balsojums par to 7. maijā un pirmo ar 7,3 miljārdiem pirmo devu mēs pirmo tā kā e, pārskaitījumu veicām, un tad būs vēl otrs pārskaitījums 17. maijā. Tika panākt pirmā politiskā vienošanās, un pēc gai, vienošanās par daudzgadu finanšu plānu 9. jūlijā bija 7,3 miljārdi ar samērīgu e, eh, samazinājumu visās komisijas pozīcijās. Tad komisija teica, apsolīja mums grozījumu budžetu atbalstīt, ja būtu vajadzība līdz gada beigām papildus maksājums veikt un grozītais budžets. Es tagad paldīšu savu viedokli būs nepieciešams, ņemot uh, vērā maksājuma apropriācijas, kas ir vajadzīgas, lai eh, šogad pabeigtu uzsākt to darbu. Tas mums ir pamats, lai mēs varētu sniegt atbalstu likumdošanas paketei daudz gadu finanšu plānam, par kuru būs balsojums rudenī. Kas attiec uz grozīto budžetu, tad 7. jūlijas, pulksten 12 Līdz tam ir jāiesniedz grozījumi. 5. septembrī budžeta komitejā būs balsojums un plenāra sēdē septembrī. Uh, un paralēli arī mēs strādājam pie trešā budžeta grozījumu, kas attiecas uz gada atlikumu 1,02 miljārdu eiro, <clears throat> kas iet dalībvalsts budžetos, kas samazina viņu iemaksas. dalību valstu iemaksas e, līdz ar to samazinās un tas ir jāredz šeit tātad politiskā kopsakarība. Eh, šajā gadījumā arī grozījuma termiņš ir 17. jūlijas, balsojums būs 5. septembrī budžeta komitejā, un tad mēs dosimies uz plenāru sēdi septembra vidū, tur būs tad balsojums. Un kā Juta Hauga teica, mums ir 4. un 5 grozījuma budžets. Ceturtais attiecas uz komisijas ierosinājumu GNSS aģentūru stiprināšanai, kas veid, mm, strādā ar Eiropas satelīta navigācijas sistēmu, kā arī uh, Savienības tiesas audiovizuālo centru. GNSS aģentūra ir pieprasījusi 20 jaunas darbvietas attiecībā uz Galileo jaunajām pilnvarām. Eiropas Savienības tiesa pieprasa septiņas, eh, vienu ehm, ģenerāla advokātu un septiņas parastus darbinieks, štāt darbinieks. Ehm, mūsu kolēģis, kas atbild par šo sadaļu, ir arī klāt šodien sēdē. Bet pieprasījums pēc septiņiem jauniem deputātiem norādīts. Tātad eh, šīs budžeta pieprasījums tiks skatīts 2014. gada budžeta ietveros un attiecībās ceturto budžetu grozījumu. Gro, te, grozījuma termiņš ir 16. jūlijas, budžeta komitejā balsojums būs 5. septembrī un tad 7. septembra daļajā sesijā būs balsojums plenārsēdē, kas attiec uz 5. budžeta grozījumu tas attiec uz Eiropas solidaritātes fondu Horvātijai, Slovenijai, Austrijai, 4,6 miljārdi eiro. Kolēģim Fernandes kungam noteikti būs kas piebilstams šajā jautājumā, jo viņš ir bijis saistīts ar šo ziņojumu. Šeit ir iesaistīta aģentūra un 7. jūnijā padomu pauda atbalstu šim budžetam, un tomēr padomus nav e, savu galu pozīciju paudus, lai mēs varētu jūlī e, sesijā mm, par to balsot, līdz ar to arī septembrī par to būs jābalso. Visi balsojumi tātad būs septembris sākumā, lai mēs būtu gatavi, e, būs budžeta komiteja, lai mēs būtu gatavi balsēnam plēnāru sēdē. Tik tālu par budžeta grozījumiem. Priekšsēdus kundze, jūs varbūt apzināties, ka runājat par maksājumu apropriācijām. problēmā ir, ir, komisijā ir problēmas ar implementāciju, ir diezgan plašs programmas spektrs. Mums ir jāizvērtē vairāk komisijas lūgumu, līgumu, līdzekļu pārnesumiem. Un dažos šajos gadījumos šķiet, ka mums ir jāmaksā jau mm, kavējuma procenti, ņemot vērā, ka nav izpildīta Eiropas saimnes finanšu regula. Tad ir lūgums 4 miljonus aizver programmai piešķirt, kas ir saistīti ar administratīviem jautājumiem, tad 1A sadaļā tā kā nav otrais budžeta grozījums pieņemts saulaicīgi, šeit ir līdzekļi pietrūkušies. Un šeit jau būs jārēķinās ar kavējumu procentiem. Tā tad, eh, lai tas nenotikt, mums būtu jāatbalsta šie grozījumi. Otram budžeta eh, grozījumam ir vajadzīgi 10 miljārdi eiro, šie 7,3 miljārdi no EBH2 pietrūkst jau, lai mēs vispār varētu izvilkt līdz gada beigām ar šiem līdzekļiem. Tātad runājot par šo pakotni, ko mēs esam sākuši par Schengenes iebildes pakotni, priekšsēdētais kundze, te mēs esam nolikuši malā 97,8 miljoni saistību un te bija runa par 29. māju, mēs vienojāmies ar parlamentu un padomu par likumdošanas pakotni. Un pēc eh, tam, kad uzklausīju kolēģus, kas seko šim jautājumam, es domāju, ka visi nosacījumi ir eh, šeit eh, ievēroti, lai varētu atcelt šo Schengens iebildi, un es aicinu jūs balsot priekšsēdētājs kundzi par šīs iebildes atcelšanu par šo šajā sadaļā. Tas bija par 17. atbalstu. 18. atbalsts. Te ir runa par humanitāro atbalstu. 247,7 miljoni saistību apjoms un 140 miljoni maksājumu apjoms. Un arī šajā jautājumā nav šo kredītu maksājumu 2013. gada budžetam šajā sakarā. Un tādēļ tā ir nopietna problēma. Un mēs, tāpat kā humanitārās palīdzības gadījumā, esam bijuši spiesti atbildēt uz mūsu kolēģu, kā arī uz deve attīstības komitejas uh, prasībām un pieņemot uh, BR2 pirmās sadaļas uh, nosacījumus, mēs arī esam tādā situācijā, taču šeit eh, vajadzības ir vēl augstākas, un šajā sadaļā resursi ir prioritāri parlamenta mm, ieskatos, piemēram, Latviņamerikai un Āzijai. Te ir nozīme, taču, lai būtu šis process ir jāpieņem šīs pārskaitījums, ko mēs pēc tam uh, izskatīsim ar, komis, ar komisiju un skatīsimies, vai pēc tam uh, varam uh, rīkoties uh, atbilstīgi. 19. sadaļā par 15 miljonu saistību un 8 miljonu maksājumu. par Centrāfrikas uh, republiku. Un Kongo republikai. 21. Uh, maksājums. Um, tur ir tikai maksājumi. Tur ir 21 miljonu stabilitātei. Un uh, tur nav trūkumu. 42 eh, miljoni eh, vairāk nekā to, tas, ko bija paredzējis komisija. Ar visiem šiem maksājumiem es aicinu balsot jūs par šo pēcpusdienu, jo es domāju, ka mēs eh, šeit vienkārši mēģinām ieģipsēt koka kājas. Tas ir tāds ļoti izlaicīgs uh, risinājums, taču tas ir jādara, lai šo programmu varētu piemērot, lai varētu īstenot šīs, šo humanitāro palīdzību, kas ir vitāla atsevišķajām iedzīvotāju grupām, kas uh, ir īpaši skartas. Um, uh, kā piemēram um, Kongo republikā, Centrālāfrikas republikā, Sīrijā cilvēkiem tas eh, būs vitāli. Tādēļ aicinu jūs balsot pozitīvi šo pēcpusdienu. Paldies! Jā, es arī rēķinos ar to, ka šo pēcpusdienu, kad būs balsojums, mēs balsojumā atbalstīsim to visu. Un tagad pavisam īsi vēl varēs izteikties Jose Manuels. Atvainojiet, nevis Juan Fernando, bet Jose Manuels. Tātad. Prezidenti, jau prokurārei ir rapidu. Paldies. Centīšos īsi izteikties. Attiecībā uz solidaritātes eh, fondu, manuprāt, eh, mums ir daudz ātrāk eh, jāstrādā, un priekšlikums attiecībā uz Sloveniju, Horvātiju un Austriju. Ir novēlots. oktobrī un novembrī pirms diviem gadiem risinājās šie notikumi. Un mēs esam pauduši savu nožēlu par šo kavēšanos. Un padomē ir bijuši labas eh, gribas eh, apliecinājumi attiecībā uz budžeta grozījumiem. Esam runājuši ar solidaritātes fondu Tomēr nosacījumi. Tātad eh, Slovenija eh, bija valsts, eh, kura visvairāk cieta attiecībā uz PVN 0,6%. no valsts koprodukta. Un virs šīs liekšņa tiek piemērots 6%, 6 likme. Horvātija un Austrija pat eh, tad, ja tās nav um, izpildījušas eh, vienu to pašu kritēriju par 6%, tām jau jebkurā gadījumā ir bijuši lieli zaudējumi. Un arī šīm valstīm ir risinājušās savas katastrofas. Un kā kaimiņu valstis, tad ir eh, rezerve, kur ir eh, palikusi virs 14 miljoniem eiro, eh, kuru ir jau iepriekš paredzējusi komisija. Un tas risinās 3B finanšu schēmas ietvaros. Es ceru, ka šī problēma tiks atrisināta, tāpēc, ka šī summa nemaz nav tik ievērojami liela. Tā ir jāmobilizē. Un cerēsim, ka šoreiz eh, viss eh, notiks eh, pareizi un ātrāk nekā parasti. Citādāk solidaritātes fonda efektivitāte kopumā nebūs nedzīs cerētos rezultātus. Un Eiropa neuzsver šī fonda efektivitāti. Šāda kavēšanās jebkurā gadījumā nav pieļaujama, jo sevišķi, kad notiek dabas katastrofas, ir svarīgi, Eh, lai eh, viss risinātos priekš ātri. Eh, dažkārt mēs esam ātrāki ar fondiem, kuri ir ārpus Eiropas Savienības, nevis uz vietējiem fondiem. Paldies, tagad Giovanni vēl gribēja īsi ko papildināt, un tad pārie runātāji. Es nevēlējos ko piebilst, es vienīgi vēlējos uzdot jautājumu par 19. darba kārtības punktu par pārējais pasākumiem. Atbalsts lauka attīstībai. Es eh, vēlētos, lai mēs nerunātu par šo jautājumu, jo lauksaimniecības komiteja notiks tikai septembra beigās, un mums būs laiks vēl par to padomāt. Varbūt tad mēs varētu par to runāt, jo mums būs izskaļķi. Tādas ordnung. Labi, tad svītrosim šo punktu no darba kārtības elda, un tad nākamais tulkis saka, ka vēl 5 minūtes mēs varam turpināt. Paldies. Sí, gracias, presidenta. Intentaré ser muy rápida. Quería hacer un comentario. Paldies. Paldies, cenšos teikties pavisam ātri. Tas ir tās kā komentārs un arī jautājums komisija attiecībā uz otro daļu, bu, otrajiem budžeta grozījumiem. Pirma, komisija ir pieņēmusi pirmo daļu, bet attiecībā uz saistībām. Pieļauju, ka komisija nāksies nākt klajā ar jauniem budžeta grozījumiem lai arī e, iekļautu šo otro sadaļu, un iespējams nedaudz vairāk, es nezinu, tad e, šāds ir jautājums, e, tad kad komisija iesniegs šos budžeta grozījumus, un kad tā paredz, cik daudz tā ir paredzējusi šajos priekšlikumos, un tad attiecībā uz pārnesumiem, ko minēja Lavies kungs, Protams, ka mēs balsosim par tiem četri no šiem pārnesumiem tie eh, nāk eh, no eh, maksājumu problēmām, tāpēc, ka nav laicīgi pieņemt attiecīgie mēri attiecībā uz otrajiem budžeta grozījumiem. Nebija pieejami maksājuma apropriācijas un parlaments budžeta procedūras ietveros 2012. gadā mēs noteicām E, nepieciešamo maksājumu apjomu. Liekas, ka parlaments lūdza to, kas tik tiešām bija nepieciešams. Un tā ir mazākā no mūsu bažām. Svarīgākais ir tas, e, ka šī neveiksme e, neļāva veikt maksājumus un tagad ir maksājuma kavējums MVU, e un kas ir vēl sliktāk, ir tas, ka ir bijusi ietekme eh, arī uz humanitāro eh, palīdzību, tas ir pilnīgi nepieņemami. Mums nevajadzētu aizmirst, tāpēc, ka eh, mēs uzsākam nākamo sarunu procesu 2014. gadā, tad par šī gada budžetu. Mums ir jāapzinās, kādas ir DFS um, ierobežojumi. Bankovičs kungs, lūdzu. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ehm, Referīrau bisenā. Paldies, Rūsājas kundze. Es eh, vēlētos runāt par ziņojumiem par solidaritātes eh, fonda mobilizēšanu. Dēļ katastrofālajām sekām, kādas bija iepriekšējo gadu notikumiem Slovenijā, Austrijā un Horvātijā. Attiecībā uz Horvātiju nodarītais eh, kaitējums eh, pārsniedz 11 eh, miljārdus eiro, un tas ir ietekmējis deviņas Horvātijas reģionus. Un tas ir ietekmējis arī 800 tūkstošu cilvēku dzīves. Un šī katastrofa tiek tiešām bija ļoti tālajoša, un šī ir tā reize, kad Horvātija izmanto solidaritātes fondu palīdzību dēļ šiem notikumiem. Noti Tas notika 2010. gadā, eh, kā arī 2011. gadā. Un eh, tā kā mēs eh, šobrīd plānojam, ka komisija mobilizēs 14,6 miljonus eiro, un tad, tad šī nauda pēdējā Slovenijai, tad. Pirmo reizi saskaramies ar šādu situāciju budžeta komitejā, un es vēlētos jautāt, komisijā ir kāda iespēja, ka finansējums, kas tika um, paredzēts Horvātijai, tika palielināts. Paldies! Es nezinu, vai presas kungs vēl vēlētos sniegt atbildi. Lūdzu. Thank you, uh, Madam Chair. I uh, just... Paldies, Rusēs kundze, pavisam īsi attiecībā uz jautājumu, kur aktualizēja Garisērs kundze. Kāpēc mēs eh, virzamies uz priekšu ar šiem pārnesumiem? Atbildi uz eh, viņas diviem jautājumiem ir tāda, ka tas ir tāpēc, ka maksājuma apropriācijas budžeta Gruziju, budžeta 13. gada eh, budžeta projektā ir nepietiekams. Uh, Un arī tāpēc, eh, ka eh, papildus maksājuma apropriācijas, kas eh, tika pieprasītas otrajos budžeta grozījumos, bet pirmā daļa, tas nav pareizais ceļš. Un tāpēc, lai atrisinātu sedzamākās vajadzības, Lavijas kungs, kā jau teica, komisija cenšas šīs nepietiekamās apropriācijas pārnest citur, lai risinātu uh, saidzamākas problēmas. Un uh, tāpēc uh, komisija tik tiešām uh, sagaida uh, pirmās sadaļas pieņemšanu uh, otrajos budžeta grozījumos. Un attiecībā uz otro uh, daļu uh, tur ir šobrīd procesuālā ziņā otrā uh, budžeta grozījumu pieprasītie 11 uh, miljārdi joprojām ir, to ir pieprasījusi padome. Tas šie grozījumi tiks pieņemti septembrī, un uh, komisija laicīgi iepazīstinās ar uh, pārējo daļu. Un šī iemesla dēļ uh, mums ir nepieciešams pārskatīt sadalījumu starp dažādajām budžeta pozīcijām, ņemot vērā pārnesumus, kuriem ir pārējoša daba, jo tiem ir jārisina steidzamākās vajadzības. Tomēr es varu teikt, ka ir nepieciešami šie 11,4 eh, miljārdi. Nav nekāda šauba par to. Nekāda mazāka summa nav pieļaujama. Tad attiecībā uz Tenkoviča kunga eh, jautājumu par solidaritātes fondu un Horvātiju šajā gadījumā Eh, summas ir novērtētas eh, balsoties uz eh, atbilstības kritērijiem, kādi pastāv solidaritātes fonda ietvaros. Un šis finansējums ir tas, kas ir jāpieņem procesa gaitā. Paldies! Paldies! Un it īpaši tulkiem liels paldies, kam nācās pastrādāt ilgāk nekā tas bija paredzēts. Un tagad es visiem kolēģiem un, protams, arī tulkiem vēl labu pusdienas pārtraukumu, labu ēstgribu. Koordinatori tieks pulksteņ 14. šeit atkal.